Wprawdzie czekałem, aż poseł Agniu przypomni mi, że trzeba zaczynać. Man tiek atgādināts, ka mums ir eh, jāķers pie darba. Nu, lūk, es eh, gaidīju, kad jūs, eh, kolēģi, man atgādināsiet, ka jāsāk, jo jūs vienmēr to parasti darāt, uzstājat uz punktualitāti, bet, nu, Labi. Kavējamies jau par stundas ceturksni. Nu, un šodienas temats ir eh, mazliet akadēmiskas dabas, ar mums kopā ir arī pāris zinātnieku. Man šķiet, ka mēs eh, varētu pieturēties eh, pie tādas akadēmiskas poļu tradīcijas, proti vienmēr viss notiek mazliet vēlāk, bet nu gan. Ja, tiešām ķersimies pie darba. Sveicu visus dalībniekus, paldies, ka esat atbildējuši uz mūsu ielūgumu un esat ieradušies. Un man, diemžēl, ir jūs jāinformē, ka pirmais runātājs Edmunda Maha fonda direktors, diemžēl, ir apslimis, un nevar būt kopā ar mums šodien. Es uh, ceru, ka viņš uh, ātri vien izvesaļosies un uh, varēs uh, kaut kad nākotnē piedalīties kādā no sanāksmēm. Šodien mūsu mērķis ir ļaut komitejas dalībniekiem labāk saprast augu selekcijas nozare Eiropas Savienībā. Un ne tikai Eiropas Savienībā. Un tāpat gribam arī mūtināt eh, vispārējais diskusijas par eh, augstselekcijas nākotni. Mūsu kopējais mērķis ir nodrošināt to, lai Eiropas Savienībā augu nozare var attīstīties eh, un audzēt ilgtspējīgi mūsu vajadzībām piemērotus augus. Uzklausīšanai būs divas daļas. Pirmajā daļā koncentrēsimies uz uh, zinātnisko aspektu, uzzināsim, kāda ir pašreizējā situācija, kādas ir prioritātes zinātnes jomā, un otrā daļa būs viedokļu apmaiņa, kurā piedalīsies interesētās puses, un būs arī laiks jautājumu un atbilžu sesijai. Ķersimies pie pirmās daļas. Kā jau teicu, Viola kungs, diemžēl, nav kopā ar mums Un tāpēc es eh, došu vārdu mm, doktoram Sovam, viņam būs 10 minūšu prezentācija. Savas kungs vada laboratoriju, kas strādā ģenetiski modificētiem organismiem. Nu, viņš strādā Polijas Nacionālajā pētniecības institūtā. Tas ir augs selekcijas un aklimatizācijas institūts, eh, lielākais eh, Polijas pētniecības centrs, eh, darbojas dažādās nozarēs, un cits starp ar biotehnoloģijām un augu plazmas uzlabošanu, saglabāšanu un attīstīšanu. Lūdzu, vārds jums! Paldies priekšādātāji! Paldies par uh, uzaicinājumu un uh, paldies par iespēju uh, pastāstīt jums par eh, jaunāko vai attiecībā uz eh, augu selekcijas tehnoloģijām. Dargi Eiropas parlamenta deputāti, viesi. Es nerunāšu par eh, augu selekcijas jauno tehnoloģiju tehniskajiem aspektiem. Mans mērķis ir sniegt jums ieskatu tajā, kāda ir inovācija loma lauksaimniecības nozarē Eiropas Savienībā. Lucas. Oh, maybe we approve not the, the right one. Okay. We need. Uh, to wait for a moment. Mums ir brīdī jāpagaida tehnoloģijas, tehniskas problēmas. Ok. Ok. I think that we all. Manuprāt, mēs visi varam piekrist, ka lauksaimniecība ir, eh, kas ir eh, ilgtveigas sociālā, ekonomiskā un arī vides ziņā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai samazinātu nabadzību un nodrošinātu uh, nodrošinājām ar pārtiku, bet um, tas nav svarīgi tikai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība ir lielākais pārtikas importētājs, un um, mūsu uzdevums ir virzīt uh, pārmaiņas arī trešajās valstīs, kas ražo pārtiku, ko importējam. Īsumā runājot, mums ir jāspēj saražot vairāk, izmantojot mazāk dabas resursu. Un eh, dažādu kultūru ražošana kļūst arvien eh, sarežģītāka, ņemot vērā klimata pārmaiņas un arī ārzemes eh, kvalitātes pasliktināšanos Eiropas Savienībā. Tāpēc, ka tiek izmantoti pesticīdi, mēslojums. Nu, un vēl ir arī jāsamazina augu ražas atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Uh, Eiropas Savienības reģioni ir ļoti atšķirīgi, bet eh, te savu lomu spēlē arī sociāla, ekonomiska un politiski faktori. Lai visas šīs problēmas risinātu, mums ir nepieciešams inovācijas, jo īpaši jau tas ir svarīgi attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kur spēlē ļoti lielu lomu Eiropas bioekonomikā. Mums ir jāceras, ka selekcija ir ārkārtīgi svarīga, lai eh, audzētu uh, Uh, kultūras, uh, ne tikai pārtiks un barības vajadzībām. Tik dots liels ieguldījums, lai vairotu zināšanu bāzi, lai risinātu pārtiks nekaitīgumu un nodrošinājumu ar pārtiku situāciju, lai stātos pretī klimata pārmaiņām un uh, nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību. Ir ļoti daudz dažādu selekcijas metožu. Uh, ir, piemēram, uz tirgu balstīta selekcija, genotipu, fenotipu izmantošana citu starpā un eh, dažādas citas eh, ģenētiskas eh, kultūra uzlabošanas tehnoloģijas attīstās un varam sagaidīt arī jaunas tehnoloģijas parādamies. Šeit ir saraksts ar dažādām selekcijas tehnikām, bet tās nav īpaši jaunas agroinfiltrācija, intraģenēze, potēšana citas starpā. Eh, ļoti bieži izmantot ir eh, cisģenēze, kas eh, ļauj pārnest gēnus gan vienas sugas ietvaros, gan arī starp šķirnēm. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši jau selekcionējot izturīgākus augus. Viens no piemēriem ir Fitastauras infestori, kas ir viens no nozīmīgākajiem kartupeļu patogēniem. Uh, Daudzās valstīs liela daļa funkciju tiek izmantota, lai apkarot šo slimību. Un eh, ļoti populārs eh, paņēmiens ir eh, nelielas ģenētiskas izmaiņas augūs būvē. Tās var notikt arī dabiskā ceļā, bet tā vietā, lai uz to gaidītu, uh, Mm, vai arī tā vai tā, lai izmantotu radiāciju vai ķīmiskas mutācijas, to ir iespējams uh, šobrīd īstenot mēķētā precīzā veidā. Tad ir uh, nelielas izmaiņas uh, DNS vienā nukleīdā var dot lielas priekšrocības, piemēram, uzlabot noturību pret slimībām vai kaitēkļiem, un tāpat arī vairot noturību pret biotiskajiem stresiem. Runājot par definīciju ģēmo, eh, ir noteikts, ka ģēmo ir organisms, kurā ģenētiskais materiāls ir ticis mainīts eh, tā, tādā veidā, kas nav iespējams dabiskā ceļā. Ir jāceras, ka šī definīcija ir gan 25 gadus veca un nav tikusi aktualizēta. Mana izpratne ir sekojoša. ģēmo ir organismi, ar jaunām ģenētiskām kombinācijām, kas e, iet tālāk nekā dabiskās barjeras, e, pavairojot augus. Pievēršot e, ciešāku uzmanību direktīvai, redzēsim, ka runa ir par dažādām tehnoloģijām, kas ļauj iztenot ģenētiskas pārmaiņas. Runa ir arī par tādām tehnoloģijām, ko, kā rezultātā nerodas ģenētiskas pārmaiņas, un tāpat ir uzskaitītas arī tādas tehnikas, kas tiek izmantotas ģenētiskajā modifikācijā, bet nav iekļautas direktīvā, piemēram, mutaģenēze, kas ir viens no galvenajiem elementiem, nu, dabiskajā evolūcijā. Tā ka faktiski saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem produkts ir klasificēts kā GMO, balstoties gan uz procesu, gan arī produktu. Ir jāatceras, ka 1829 eh, regula no 2003. gada par ģenētiski modificētu pārtiku un barību pieprasa, lai ģēmo tiktu attiecīgi marķēti. Un ir nepieciešams identifikācijas un eh, kvantifikācijas metodes, eh, kas ir daļa no autorizācijas uh, procesu attiecībos ģēmo Eiropā. Lielākajai daļai MT identifikācija nav iespējama pat iepriekš zinot, kādas ir izmaiņas. Um, piemēram, arī dabiskā ceļā not, notiekošu mutāciju gadījumā mēs e, iespējams varam tās identificēt, bet ne, nevaram noteikt avotu, e, jo šādas mutācijas ir iespējams arī dabiskā ceļā. Tāpēc mums ir nepieciešama skaidra harmonizēta sistēma, uh, kas uh, nodrošina tirzniecību ar uh, lauksaimniecības produktiem par pieņemamām cenām un uh, tā pašā laikā nodrošina arī tiesisko paļāvību uzņēmējiem. Eiropas Savienības pieņemtās politikas ir veidotas, lai vairotu inovācijas lauksaimniecībā un pārtiks apgādes sistēmās. Bet inovācijas jau nenotiek tikai pētniecības laboratorijās. Inovācijas skar arī lietotājus, piegādātājus, patērētājus, Un uh, inovācijai ir pārobežu raksturs, tāpēc arī ir jāveido saikni starp uh, pētniecību, tehnoloģijām, ientušātajām pusēm, tā skaitā lauksaimniekiem, rūpnieciskiem ražotājiem un NVO. Un tikai šādā veidā zinātniskas un tehnoloģiskas inovācijas var veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un produktivitāti. Lūk, tāds ir mans personīgais viedoklis, bet es esmu pārliecināts, ka NBT ir lieliski iespēja bioloģiskajai lauksaimniecībai. Bioloģiskās lauksaimniecības tirgus turpina augt Eiropas Savienībā un uh, organ, bioloģiskās lauksaimniecības produkti, piemēram, ievēro dabisko ciklu un um, ļoti ierobežot ir pesticīdu un mēslojumu izmantošana. Pastāv ļoti daudz dažādu kultūru, kas ir gana noturīgs uh, pret uh, dažādu kaitīgu ietekmi arī bioloģiskajā lauksaimniecībā. Eiropas Savienībai būtu jāveido labvēlīgi apstākļi, lai saglabātu savu līderu lomu inovācijās lauksaimniecībā. Mums ir nepieciešama tiesiskā paļāvība. Eiropas selekcionāri ļoti labprāt izmantoja NBT, jo tas eh, nereti nozīmē lētāku, ātrāku un precīzāku selekciju. Ja tas eh, tiek eh, saglabāts ārpus GMO tiesību aktiem, tas gan ir jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā, tad tas nestu labumu visiem. Lauksamnieki varētu piekļūt vislabākajām šķirnēm un arī konkurētspēja tiktu saglabāta augstā līmenī. Uh, Šobrīd Eiropas Savienība ir lielākais sēklu ražotājs un eksportētājs. Arī sabiedrība gūs labumu no nekaitīgas pārtikas un tīrākas vīdes. Un tieši tāpēc arī Eiropas augu kopiena aicina īstenot uz zinātni balstītu politiku prioritārā kārtā. Pirms divām nedēļām Zviedrijas lauksaimniecības padome uh, lēma, ka atsevišķi augi vairs netiek pakļauti Eiropas Savienības eh, tiesību aktiem. Eiropas komisija ir izvērtējusi NBT kopš 2007. gada. Paldies! Bardzo dziękuję. Liels paldies! Jūs iekļāvāties piešķirtajā runāšanas laikā, liels paldies par to. Pirms aicināšu uzstāties nākamā runātāja, gribētu visus informēt, ka mūsu vidū ir Hainbušas kundze un ir uzaicināta grupa ar jauniem lauksaimniekiem no Vācijas. Sirsnīgi sveicu jūs šeit. Mums ir liels prieks ka jūs piedalāties mūsu sanāksmē. Ar mums šodien kopā ir arī Lamberta Līca kunga viesi, grupa ar veterinārārstiem no Baden-Virtenbergas. Prieks redzēt arī jūs mūsu vidu. Ceru, ka jūsu vizīte Eiropas parlamentā Briselē būs ļoti interesanta un veiksmīga. Tagad gribētu dot vārdu profesoram Ričardam Viseram, kas ir Vāgeningenes universitātes priekšsēdētājs. Viņš strādā augu selekcijas jomā. Viņš sagatavojas prezentāciju par augu selekcijas tehnikām. Uh, un ilgspējīgu uh, primāro ražošanu. Biseri kungs ir augu selekcijas eksperts, viņš arī ir Vāgeningenas universitātes valdes priekšsēdātājs, viņš ir vadījis vairākas starptautiskus projektus un bijis vairāku starptautisku uh, augu selekcijas komiteju priekšsēdātājs, jo īpaši kartupeļu selekcijas un biotehnoloģiju jomā, un viņš ir publicējis um, vairāk kā 400 publikāciju. Profesori, vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāja kungs, parlamenta deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks būt jūsu vidū. Paldies par šo iespēju, kas ne, a, apspriest jaunās tehnikas augu selekcijā. ko es plānoju darīt, līdzīgi kā mans uh, kaimiņš, uh, ir uh, pastāstīt par tehnikām, kas varbūt šodien tiek uzskatītas par jaunām, bet rīt jau būs tradicionāls un parīt novecojušas. Notiek ātra tehniku attīstība un daudzas tehnikas, kuras uh, tiek uzskatītas par jaunām kādās vienas sugas jomā, ir uh, jau plaši izmantotas citām sugām. Tā ir lieta, kas jāpatur prātā. Mm, es domāju, ka ir droši teikt, ka jaunas tehnikas ir pavisam normāla inovāciju daļa augu selekcijas jomā, jo ja ne, nebūtu inovācijas augu selekcijas jomā, tad uh, mēs nebūtu kopā sanākuši šeit tik daudz cilvēku. Uh, augu selekcija pēdējos piecos gados, manuprāt, ir īpaši attīstījusies kā atbilde daudzām problēmām, kas saistīts ar GMO, trūkst skaidrs definīcijas par to, kā mēs varam vai nevaram izmantot GMO. Daudzos gadījumos redzam, ka jaunās tehnikas ir ļoti spēcīgas metodas, lai panāktu tā saucamo uh, precīzo selekciju. Un tad, tiek veikts šis selekcijas process, bet lai padarītu to uh, efektīvāku un lai saīsinātu selekcijas ciklu, mēs rūpīgi pie tā strādājam. Tas ir īpaši svarīgi uh, mūsdienās, jo īpaši tādiem augiem, kas nespēja paši aputeksnēties, tas runāja par banāniem, kartupeļiem un citām sugām. Uh, Šīs tehnikas ir ļoti spēcīgas un ļoti liederīgas, lai varētu selekcionēt labākas šķirnes. Mans kaimiņš jau arī pieminēja vairākas jaunās tehnikas, un saraksts kļūst aizvien vien garāks katru mēnesi. Tagad gribēju jums parādīt vienu piemēru par kartupeļiem un par miltrasu, par puvēm, un manuprāt, šī mutaģenēze varētu būt viena no labajām, labākajām tehnikām. Kartupeļi ir viena no lielākajām kultūrām pasaulē. Tā ir arī svarīga nākotnē, ir nepieciešams turpināt audzina, audzēt, lai cilvēkiem būtu pietiekami daudz pārtikas. Ir vairākas problēmas kartupeļiem, bet viena no tām ir uh, pelēkā puve, jo īpaši tādās valstīs, kur klimats ir vēsāks un kura vairāk lietus, uh, Šī ir tāda slimība, kas nedēļas vai divu nedēļu laikā var iznīcināt uh, visu stādījumu. Te redzat piemēru šai konkrētajai slimībai, tātad uh, pelēkās pūpas izraisītājs, tik līdz augsts tiek inficēts, to nevar ap, infekciju nevar apturēt un tiks zaudēts viss augs. <clears throat> Pat ja tātad šī pupa parādās kartupeļos, no tiem nekavēties jāatbrīvo, jāatbrīvošies sapūs uzglabāšanas vietās. Tad izaicinājums, ko rada šī puve, ir ļoti liels. Šis ir jau desmit gadus vecs piemērs, bet tas labprājām ir salīdzināms arī ar mūsdienu situāciju. Redzat, ka Nīderlandes zemnieki veids 12 līdz 15 apsmiedzināšanas sezonā. Un tātad tiek izmantot uh, ļoti daudz pesticīdu, lai kontrolētu pelēko puvi. Jūs, protams, esat dažādas minējumus vai aprēķinus par to, kādas ir izmaksas, un to mēs arī darījām. Un tas bija aptuveni 100 miljonu eiro gadā. Un ņem vērā to, ka kartupeļi tiek audzēta visā pasaulē, tad uh, redzam, ka puvis izraisīties zaudējumi ir aptuveni 10 miljardi eiro gadā. Tad mums ir jāmeklē ilgspējīgi risinājumi, lai cīnītos pret pelēko puvi. Mēs izmantojam gēnus no savvaļas sugām. Mēs zinām, ka savvaļas sugas spēj uh, izdzīvot, pārdzīvot šo slimību. Un uh, šīs sugas nodod dažādas rezistences gēnus konkrētām slimībām. Tas nozīmē, ka slimība var iznīcināt zinu, zināmas genotipus, bet ir genotipi, kas spēj izdzīvot. Un ja notiek krustošana, ja tiek, tad tas nozīmē, ka tiek paņemts uh, genoma daļa no mātes auga, no tēva auga, uh, tad tiek pārņemti ne tikai konkrēti uh, interesējošie gēni, bet arī daudzas citas iezīmes. Viens no maniem priekšgājājiem uh, jau uh, 50. gados aizsāka darbu. Viņš mēģināja krustošos rezidences gēnus uh, no vienas sugas un pārnest to uz kultivētām sugām, un process prasīja 45 gadus, lai selekcionētu divas sugas, uh, proti Toluka un Bionika, tās minēts arī grafika augšpusē. Un jau pēc trīs gadiem mēs atradām pirmos izolētos patogēns, kas spēja eh, izlīdzināt, kas spēja prestoties slimībai. Bija nepieciešams 50 gadu selekcijas process, lai radītu sugas, kas ir rezistents pret slimību, un pēc trīs gadiem uh, slimība spēja jau uh, eh, tātad uh, apdraudēt arī selekcionētās sugas. Tas nav ilgspējīgs selekcijas veids. Ja tiek izmantotas dažādas uh, selekcijas metodas, tas ļauj izmantot jau esošo sugu un mainīt tikai konkrēto gēnu, kas jūs interesē. Un izmantot šo ģenēzes pieeju, tas nozīmē, ka tiek identificēts konkrēts gēns no vienas sugas, tas tiek pārņemts un tas tiek ieviests, ienests jau pastāvošās šķirnē. Un trīs gadu laikā var nonākt pie tādiem pašiem rezultātiem ar vienu Eh, lielu atšķirību, proti, ka vadošā šķirne, piemēram, Dezirē vai kāda cita laba šķirne, kas ir ļoti labi zināma eh, arī nozarē un ko labi pazīst arī lauksaimnieki, šī suga pastāv, bet tagad tā ir papildināta rezistences gēnu pret slimību. Tas ir ļoti labs veids, kā nodrošināt to, ka vadošās šķirnes tiek saglabātas. Esam to darījuši pēdējo desmit gadu laikā, un šajā slaidā varat redzēt dažus no cikliem, kurus esam veikuši, un kopš 2010. gada esam veikuši vairākus lauka eksperimentus ar šo materiālu, te arī redzams piemērs. Mm, te redzēts, ka šī uzlabotā dezerē šķirne, un bez jebkādas apsmetināšanas šī šķirne spēja, šī šķirne spēja pretoties uh, pelēkai pūvei. Es tagad nesaku, ka mums ir piln, tagad jauna metode, kas ļauj pilnībā izvairīties no apsmidzināšanas, bet tā noteikti ļauj samazināt tās apjomu. Hmm. Šis ir vēl viens izmēģinājums, te ir vairāki stādījumi, ja palūkojamies no priekšpus uz aizmuguri, tad jūs kreisajā pusē varat redzēt, ka konkrētiem pie, piemēriem pievienot vairāk gēni. Tātad, ja tiek ievietoti vairāk rezistences gēni, tad uh, stādījums izstās ļoti jauka un nav uh, stādījiem izdarīts nekāds kaitējums. Protams, arī veikt apsmedzināšanu dažādiem ķīmiskām vielām, un tas arī ļauj saglabāt uh, kultūru. Mēs esam veikuši šo pētījumu ar astoņām dažādām kartupeļu šķirnēm. Nu, nu jau ir pavadīts seši gadi lauka izmēģinājumos. Ir arī divus gadus izmēģinājumi veikta Beļģijā, un līdz šim rezultāti šķiet daudz sološi. Kā jau arī teica mūs, mans kaimiņš, mēs uzskatām, ka, lai nodrošinātu izturīgākus augus un mazāku pesticīdu izmantošanu, tad ir um, jāizmanto arī citas selektoriem pieejamās tehnikas, lai nonāktu pie labākām šķirnēm. Secinājumu gribētu teikt, ka cisģenēze, bet arī citas um, tehnikas ir ļoti labas šai, uh, šiem um, augiem, kas um, pieļauj šķēršu aputeksnēšanos. Uh, jo tas ļauj uzturēt šķirni, tas ir nodrošina ātrāku selekcijas ciklu un arī ir efektīvs selekcijas procesam kopumā. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Tak, tak, tak. Rzeczywiście bardzo ciekawe prezentacje. Ja. Patiesi ļoti interesants bija šīs prezentācijas, un tagad ir iespēja deputātiem uzdot jautājumus un izdot, izteikt komentārus. Pirmais uzstājas Ēņukungs, lūdzu. Nu, es nosēdos te priekšā tuvāk, lai es varētu labāk saskatīt šīs prezentācijas uz ekrāna. Fiser kunga teiktais bija ļoti interesants Nu, pāris lietas gribētu piebilst. Tas, ko jūs runājāt par uh, kartupeļu puvi, vai tie ir ģenētiski modificēti organismi vai, vai nē. Ja tie ir ģenētiski modificēti organismi, tad, uh, protams, uh, iedzīvotāji uh, nevēlas tādus un iebilst uh, kategoriski pret šādiem augiem, bet ja nē, tad ir pavisam citā tieksme. Uh, šajos slaidos bija redzams, ka sarkanais gēns, kas bija rezistences gēns, tika uh, pārstādīts citā genomā, bet tur bija arī uh, trīs dzeltenie gēni. Es gribētu zināt, kas tie bija par gēniem. Tāpat uh, lauksaimniecībā ir citas uh, smagas problēmas, tā saucamā uh, melnie graudi, uh, šī saslimšana, kas skar uh, graudaugus arī šeit varētu izmantot uh, šo gēnu pārstādīšanu, lai uh, tiktu galā ar šo slimību, kas rada liels zaudējums graudu, graudu augu audzētājiem. Vai uh, šeit visur ir jāizmanto ģenētiskās modifikācijas tehnika vai var izmantot citus paņēmienus? Paldies! par jautājumiem. Tātad, vai tie ir ģenētiski modificēti organismi? Jā, saskaņā ar definīciju cisģenēze ir ģeni, ģenētiskā modifikācija. Bet mēs esam veikuši pētījumus un konstatējuši, ka sabiedrības attieksme pret cisģenēzi ir daudz pozitīvāka nekā pret transģenēzi. Otrs jautājums par lielāka skaita gēnu pārnesi. Nu, ja ir parastā krustošana, tad tiek pārnesta puse gēnu, ne tikai uh, mūsu interesējošais gēns, bet uh, ar šīm metodēm mēs cenšamies atbrīvoties no citiem gēniem, kuri mums nav vajadzīgi, lai uh, novērstu negatīvu ietekmi uz um, um, šīm metodēm šķirnēm. Tātad, ja izmanto transģenēzi vai cisģenēzi, tad uh, jūs nodarbojaties tikai ar uh, jūs interesējošo gēnu. Un uh, ir skaidrs zināms, ko mēs darām, un šīs metodas ir daudz precīzākas. Un treškārt par graudaugiem un melnajiem graudiem. Uh, Es šo slimību tik labi nepazīstu. Ņūkungs paskaidro, ka tā ir nezāle, nevis uh, slimība, tāda šī melnā zāle, tad šeit drīzāk ir, atbildi šeit drīzāk ir runa par konkurenci starp augiem, nevis uh, slimības apkarošanu. Tad varbūt var izmantot citas metodas, teiksim, uh, Uh, var uzlabot uh, graudaugu uh, izturību un pretist, pretistības spējas pret šiem nezālēm, bet es īsti nezinu, ko šeit varētu darīt. Äh, nur kurze Frage. Äh, Häusling Kungs, vai Eh, šīs eh, met, šo metodu izmantošana ir arī jānorāda uz, uz šiem iegūtajiem augiem. Nu, tas ir izšķirošs jautājums. Un eh, šī gēnu tehnikas industrijā, jā, arī pirms 20 gadiem stāstīja, ka vienkārši runa par uh, augu izturības stiprināšanu un ka šeit e, nekas bīstams nav un ka vienkārši tās ir jaunas metodes un Un, e, ja nu mēs tagad izmantojam e, līdzīgas metodes, vai tad mēs spēsim pārliecināt, jo rodas cits problēmas, mainās uh, daudzveidība un šķirņu skaits, un uh, Un arī e, šeit var būt e, citas problēmas. Un līdz ar to šis e, šķirņu piedāvājums, kas ir piedāvā, pieejams lauksaimniekiem, arvien saruks. Un uh, ekoloģiskajā lauksaimniecībā šī attieksme ir vēl kritiskāka un tiek noraidīts dažādas gēnu tehnoloģijas metodas. Un, protams, tiek teikts, ka nu, šīs metodas var izmantot, un tad vairs nav jāmiglo augi, un, nu jā, tas jau viss ir uh, iepriekš dzirdēts. Dorfman. Dorfman kungs. Paldies. Hoislinga kungs jau teica, un es gribu atkārtot jau pēc vairāk tuvākām desmit gadēm, eh, nu, cenšoties stiprināt augu rezistenci, mēs nekur uz priekšu nesam pavirzījušies. Eh, daudz jau tiek izmantots tradicionālās metodes un būtībā mēs eh, miņājamies uz vietas un varbūt vienīgā saprātīgās metodes, kā mm, nodrošināt šo izturību, piemēram, kartupeļiem un, un citiem augiem. Uh, ir e, tātad auga aizsardzības uh, līdzekļi vai arī tad rezistences uh, stiprināšanas selekcijas veidā. Jūs runājāt par cisģenēzi kartupeļiem, vai jūs uh, zināt, cik Eiropā ir uh, augu, kuru selekcijā ir izmantota cisģenēze, un šīs šķirnes būtu jau uh, saimnieciski izmantojamas nu, tuvāko uh, gadu laikā, uh, lai šīs uh, šķirnes tiktu atzītas, jo tas būs uh, arī politiski izšķirošs solis, jo šī ģenētiski modificēto organismu definīcija jau ir 20 gadus veca un varbūt vairs neņem vērā mūsdienu reālo situāciju. Paldies, priekšsēdētāji. Hoitemā kungs saka par mūsu reakciju šeit komitejā. Es uzskatu, ka jaunās selekcijas metodes var būt uh, ļoti uh, nozīmīgs. Protams, tā nav tāda panaceja, kas novērsīs augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Nu, es domāju, ka šeit jābūt ekoloģiskām metodēm, jaunām selekcijas metodēm un varbūt arī jaunām ķīmiskām vielām, ka visi šie elementi kopā būtu risinājums. Paldies. Eh, gracias. Seners kundze. Ja es pareizi sapratu jūsu teikto, tad šīs jaunās metodas iekļaujas ģenētiski modificētu organismu definīcijā. Un es gribētu zināt, kā, ko esat paredzējuši darīt, lai uh, tās uh, tiktu izslēgts no šīs definīcijas. Tagad vārds būdas kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos mūsu viesiem par prezentācijām, un es gribētu viņus, viņiem pateikties par uh, viņu veikto darbu. Mums tiešām ir nepieciešams veikt zinātniskos pētījumus, izstrādāt jaunas metodes un nodot visus šos rezultātus lauksaimnieku rīcībā, bet, kā tika norādīts, ir attiecīgi jāmārķē uh, izstrādājumi, kas gūt izmantojot ģenētiskās modificēšanas metodas. Vai jūs esat veikuši pētījumus par to, uh, Eh, kā sasaucas ģenētiskās modifikācijas metodas un pesticīdu izmantošana, kāds risks ir patērētājiem, ja viņi lieto pārtikā šādas augus, eh, un vai tas ir lielāks vai mazāks salīdzinot ar ķīmisku vielu izmantošanu. Priekšsēdētājs um, neredzu vairāk, ka kāds deputāts vēlētos uzdot jautājumus. Tagad došu vārdu mūsu ekspertiem. diversity in my bank. Okay. Uh, thank you very much. Uh, Liels paldies par uh, uzdotiem jautājumiem. Atvainojos, ka sāku atbildēt jau uzreiz pēc tam, kad uh, pirmais deputāts uzdeva savus jautājumus, kā selekcionārs es gribu izmantot visas uh, pieejamās metodas vislabākajā veidā. Es neuzskatu, ka mums būtu jāizmanto tikai ģenētiskās modifikācijas metodas, bet jāizmanto arī citas metodas, lai iegūtu labākās šķirnes visefektīvākā veidā, lai mums nebūtu jāizmanto tik daudz pesticīdu, lai mēs nepiesārņotu vidi. Nākamais. Jā, šeit tika runāts par uh, ekoloģisko lauksaimniecību, par solījumiem, par uh, daudzveidības mazināšanos, uh, šķirņu daudzveidības mazināšanos uh, lauksaimniecībā. Nu, tā patiešām ir, bet. Kopš 70. gadiem tomēr mēs konstatējam, ka alēliskā daudzveidība ir palielinājusies, jo ir izmantotas savvaļu sugas, krustojot šīs šķirnes ar savvaļus e, šķirnēm, lai uzlabotu rezistenci, bet tas nav nācis par labu visām e, kultūrām. Bet, piemēram, e, cukurbiešu šķirnes ir uzlabojušās pēdējo gadu laikā, izmantojot šīs metodes. Ekoloģiskā lauksaimniecība, tātad eh, šie lauksaimnieki ir iepazinušies ar mūsu uh, pētījumiem apmeklējuši mūsu izmēģinājumu lauciņus, un viņu attieksme ir pozitīva. Protams, ir jau dažādi viedokļi šiem lauksaimniekiem, bet, nu, tādi modernākie, mūsdienīgākie lauksaimnieki uzskata, ka ir jāizmanto jaunas metodas, nu varbūt ne šīs metodas, bet citas metodas, lai iegūtu jaunas uh, izturīgākas šķirnes, kuras nav jāapstrādā tik daudz ar auga aizsardzības līdzekļiem. Nu, marķējums, par to nav šaubu, tas ir nepieciešams, lai patērētājs varētu pirkt to, ko viņš vēlas, un nepirkt to, ko nevēlas pirkt. Un tāpat laikā arī ir skaidrs, ka mums ir jācenšas samasināt biocīdu izmantošanu lauksaimniecībā. Un šīs metodas ir viens no veidiem, kā to panākt. Protams, tas nav vienīgais risinājums. Paldies! Thank you very much for Liels paldies par šiem interesantiem un būtiskiem jautājumiem. Gribētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas bija saistīti ar marķēšanu un bioloģisko daudzveidību. Ģenētiski modificētas pārtikas un lobarības marķēšana ir obligāti saskarā ar Eiropas Savienības normām, eh, lai eh, garantētu drošību. Tikai drīkst izmantot tikai tādus ģenētiski modificētus organismus, kuri ir atzīti par nekaitīgiem. Tikai tādus var tirgot kā drošus izstrādājumus, un obligātais marķējums nodrošina tikai informāciju patērētājiem par ražošanas veidu un produktu izcelsmi. Tāpat notiek aktīva diskusija par obligātu vai brīvprātīgu marķēšanu Manuprāt, tas tiek darīts, lai nodrošinātu patērētājiem brīvu izvēli, bet viņiem arī jāsaprot, ko nozīmē šis marķējums un kā šie eh, produkti ir ražoti. Tagad īsumā par bioloģisko daudzveidību jāpatur prātā, ka ģenētiski modificētie organismi vai citas izdo, izmantotās metodes, markēru izmantošana, selekcijā genotipu izmantošana. Tātad tie ir mūsu rīcībā esošie instrumenti. Nav vienas vienīgas metodas, kas palīdzētu mums atrisināt visas mūsu problēmas. Tāpat ir jāapzinās, ka parādīsies vēl jaunas selekcijas metodas. Ir arī tā saucamā reversā selekcija, tā ir nevis metode, bet uh, koncepcija, uh, kā atgriezties pie tiem gēniem, kuri tika zaudēti tūkstošu gadu laikā selekcijas periodā. Tie ir fenotipi, kas uh, bija radušies evolūcijas procesā un eh, tos atkal atgūt ne tikai uh, krustošanas procesā, bet izmantojot molekulārās metodes. Ar šo metožu palīdzību mēs uh, varam labāk uh, izprast sarežģītos augus un uh, šo informāciju izmantot selekcijas procesā. Bioloģiskā daudzveidība, tas jāpatur prātā daudzos gadījumos, ir saistīta ar atšķirīgiem vides apstākļiem. Un mēs jāpaturprātā, ka tā ir arī ģenētiskā daudzveidība. Un ja mēs kaut ko audzējam lielos mērogos, tad tā vairs nav uh, ģenētiskā daudzveidība. Mums ir jādomā par dažādām sugām un šķirnēm un uh, jādomā, kur tās rast. Un uh, Mēs varam arī to nodrošināt ar intensīvu augu audzēšanu noteiktās vietās un citas teritorijas atstāt, uh, lai tajās saglabātos bioloģiskā daudzveidība. Paldies, saka priekšsēdētājs, ja vairāk citu jautājumu nav. Man ir jautājums. Eiropas komisijas pārstāvim, kas pārstāv veselības ģenerālu direktorātu. Vai jūs vēlaties uzstāties, un ja jā, tad lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju, saka komisijas pārstāvi. Jūs būsiet noteikti dzirdējuši, ka komisija strādā pie pašreizējo uh, tiesību aktu interpretācijas. Komisija apzinās, ka jaunās uh, tehnoloģijas metodes uh, rada jaunu potenciālu gan pētiecībai, gan Eiropas ekonomikas un arī lauksaimniecības konkurētspējai. Tātad ir jau 2001. gada 18. direktīva, ko ir pieņēmusi padome un parlaments, kur ir noteikts, kāds ir ģenētiski modificēts organisms, kādas metodes uh, rada ģenētiski modificēts organisms, kādas ne, un tāpat ir paredzēti arī izņēmumi uh, ka noteikti ģenētiski orga, modificēti organismi netiek iekļauti direktīvas aptvērumā. Mēs šobrīd veicām juridisko analīzi, lai noskaidrot, vai šīs jaunās metodas, par ko jūs dzirdējāt šajā prezentācijā, vai nu par cisģenēzi runa vai e, gēnu rediģēšanas metodas, vai uz tām attiec šie tiesību akti vai nē. Kā jau es teicu, tā ir juridiska analīze. Un ja pēc tam uh, tiks konstatēts, ka metodas izmantošana rada ģenētiski modificētu organismu un ka tam nav noteikts izņēmums uh, šai direktīvā, tad ir jāparādz atbilstošs marķējums un uh, Tāpat uh, mums ir stingri noteikumi par uh, ģēmo uh, izmantošanas atļauju. Citu uzskata, ka vai nu ir pārāk stingri vai nepietiekam stingri šie noteikumi, un mums ir noteikta sistēma. Protams, tikai lieli transnacionāli uzņēmumi spēja izpildīt visu šīs prasības. Mēs vēlētos, protams, lai arī mazāk uzņēmumi to varētu. Bet eh, tā tad atkarībā no šīs analīzes un tās secinājumiem būs vainu. At, uh, būs attiecīgi jāmarķē šie izstrādājumi un jāsaka, ka ja kaut kas ir marķēts kā ģēmo, tad tas uh, nav populārs patērētāju vidū un neveicina šādu izstrādājumu pārdošanu attiecībā uz uh, lobarību, dzīvnieku barību situācija ir citādāka. Visi uh, dzīvnieki tiek baroti ar ķēmo lobarību. Mēs bijām paredzējusi šo analīzi beigt līdz gada beigām, tagad šo termiņu ievērot būs uh, grūti, bet uh, oktobra lauksaimniecības padomē komisārs to bija solījis un ceram, ka nākamā gada pašā sākumā Mums būs uh, jau rezultāts šim darbam. Ir arī iecerēts uh, organizēt ekspertu uh, darba grupas sanāksmi, kurā būtu pārstādēti dalību valstu eksperti, arī parlamenta pārstāvi tiks uzaicināti uz šo sanāksmi. Uh, Mums notiks arī konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, bet nu, par šo juridisko analīzi ir atbildīga komisijas dienesti, un, protams, tad mēs izdarīsim atbilstošus secinājumus. Cerams, ka dalību valstis ieklausīsies mūsu ierosinājumos un īstenos mūsu ieteikumus par uh, attiecīgo uh, juridisko interpretāciju, ko būs uh, izstrādājusi komisija, tās dienesti. Tāpat es dzirdēju šajā sanāksmē, ka lielas problēmas uh, nozars pārstāvjiem rada tas, ka nav šādas uh, juridiskās skaidrības, ka vispār nav skaidrs situācijas. Mēs ceram šo neskaidrību kliedēt nākotnē un nākamā gada sākumā. Es domāju, ka šis process būs noslēdzies. Paldies priekšsēdētājiem. W ten sposób zamknęliśmy pierwszą część. Paldies. Esam noslēguši mūsu uzklausīšanas pirmo daļu. Paldies mūsu viesiem! Nu, tagad ķersimies pie otrās daļas. Tagad mēs uzklausīsim ieinteresēto pušu viedokļus um, attiecībā uz mūsu uzklausīšanas tematu. Sākumā došu vārtu Karlikam von Essenam. Viņš ir Eiropas sēklu asociācijas ģenerālsekretārs. Viņš mums pastāstīs par uh, augu selekcijas uh, inovāciju nākotni Eiropā. Eiropas sēklu asociācija jeb ESA, ir uh, Eiropas sēklu nozares pārstāvis. Tajā piedalās vairāk nekā 35 nacionālās asociācijas, uh, gan no Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan arī citām valstīm. Pārstāvēti tiek vairāki tūkstoši sēklu uzņēmumu, kā arī vairāk nekā 70 uh, lielu uzņēmumu pārstāvji, to skaitā arī ar sēklu nozars saistītu sektoru dalībnieki. Nu, un tagad es labprāt došu vārdu Fon Essena kungam. Chairman, and, uh, thank you. Paldies priekšādātājiem! Un uh, paldies arī parlamenta deputātiem, īpaši jau šai komitejai, par to, ka šis svarīgais jautājums ir iekļauts darba kārtībā, un mums ir dota iespēja informēt jūs par uh, privātā sektora viedokli. Eh, jāsaka, īpaši daudz eh, neko no savas prezentācijas nevarēšu jaunu pastāstīt, eh, daudz kas no tā jau izskanēja. Sēklu nozara Eiropā tik tiešām ir ļoti daudzveidīga, ir daži lieli uzņēmumi, ir daudz mazu un vidēju uzņēmumu, kas ir iesaistīti gan selekcijā, gan arī sēklu ražošanā un tiešniecībā. Katru gadu nozarē tiek radīti aptuveni 3500 jaunu šķīrņu. Nu, un tagad ir aptuveni 40 tūkstoši dažādu šķīrņu, kas ir iekļauti kopīgajā katalogā, kurš ir pieejams Eiropas lauksaimniekiem un eh, dārzeņu audzētājiem. Tā kā Izraela liela, dažādība liela. Zinu, ka pastāv diskusijas par to, vai varētu vēl pavairot angrau daudzveidību, kādu būtu labākie pasākumi, lai to uh, veicinātu, bet nu, tas jau ir atšķirīgs jautājums. Mm, īpaši daudz faktus neminēšu, jūs jau zināt, kāda ir izaicinājuma, ar ko saskaramies. Tā kā nu, skaidrs, ka izaicinājums ir liels, ir jāspēj ražot vairāk pārtikas, lai apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu, ņemot vērā arī iedzīvotāju skaitu pieaugumu. Vairāk nekā 80 procenti produktivitātes pieauguma ir eh, saistāmi ar uzlabotu ģenētiku. Eh, šeit es arī neslīgšu detaļās, bet, nu, grafikā varat redzēt eh, ļoti loģisku situācijas attīstību. Cenšamies mazināt, piemēram, pesticīdu izmantošanu Un eh, par spīti klimata pārmaiņām laika gaitā mēs eh, tomēr esam spējuši nodrošināt eh, ražas un produktivitātes pieaugumu. Nu, tā tad uh, ir skaidrs, ka mums Eiropā zināšanu pietiek. Problēma ir tāda, ka selekcijai nepieciešams ilgs laiks. Uh, profesori, kas pirms manis izteicās, jau to minēja, ka nepieciešami 10 līdz 15 gadi vidēji, lai jauni šķirni nonāktu tirgū. Tad sākot no pirmajiem mēģinājumiem līdz uh, dzīvotspējīgai šķīrnei tirgu, nu, un, un ar to nepietiek. Ja runājam par mūsu mērķiem nākotnē, mums ir jāspēj rīkoties ne tikai vairāk un labāk, bet arī ātrāk. Ir uh, vairāki veidi visā pasaulē, kas tiek izmantot šajā nozerē, kā panākt vēlamo, ir jāsaprot, ka vairs nav tādas Eiropas vai Ziemeļamerikas vai Dienvidamerikas vai Āfrikas sēklu. Sēklas nepārtraukti apceļo visu pasauli, tāpat kā ģenētiskais materiāls. Atsevišķas ģenētiskas izjūmas, kas ir atrodamas Eiropā, pieejamajās šķirnēs, ir izplatīts visā pasaulē, tā kā mēs vairs nevaram domāt, ir Eiropas vai Amerikas kontekstā. Un tā, ka tik tiešām sēklas un arī selekcija notiek globālā līmenī. Ļoti attīstīta ir arī starptautiskā sadarbība, bet ar to nepietiek. Var ļoti labi redzēt arī, ka mēs gluži vienkārši kļūstam ar vien gudrāki. Mēs labāk saprotam, kā selekcija darbojas, saprotam, eh, kā vislabāk rīkoties, eh, kāda paņēmiena vislabāk darbojas, un tas viss ļauj mums panākt labāku progresu. Attēlā ir redzami arī pāris tādi galvenie momenti. Nu, kā jau tika minēts iepriekš, tad. Eh, ģenētiskas izmaiņas ir tikai daļa no uh, tā, ko mēs varam darīt. Mēs eh, varam būt precīzāki, mērķētāki savos centienos un veikt tik tiešām vislabākās, eh, precīzākās izmaiņas genomā. Galvenais jautājums, ar ko Eiropa šodien saskars, un arī komisija, ir, eh, vai šīs tehnoloģijas ir klasificējamas kā ģenētiska modificēšana vai nē. Un vai tas ir svarīgi? Vai tas ir svarīgi saprast, vai tas ir gēma vai nē? Nu, un, jā, jautājums ir svarīgs, jo šīs uh, tehnikas vai nu ļaus mums uh, veiksmīgi stāties pret izaicinājumiem, vai arī nē. Visas šīs tehnikas tiek izmantotas visā pasaulē. Uh, neatkarīgi, piemēram, no uzņēmuma izmēra. Nav runa tikai par lieliem uzņēmumiem un viņu darba paņēmieniem. Šīs ir tehnikas, ko ļoti labi var izmantot arī mazāki spēlētāji un uzņēmumi, kas darbojas ļoti tādā specifiskā nozarē, nerad strādājot ar ļoti īpatnējām šķirnēm. Socioekonomiskā nozīme arī nenoliedzama. Šīs te tehnikas ir ārkārtīgi svarīgas eh, augstselekcijas socioekonomiskajai nākotnē. Uh, visā ķēdes garumā. Tas ir svarīgi gan mūsu patērētājiem un ražotājiem, gan arī pārstrādātājiem un pārtiks ražotājiem. Šis tehnikas sevī slēpja lielu potenciālu. Tehnikas ir ļoti precīzas un šīs tehnikas arī ļauj saskaņot patērētāju vēlms, tā skaitā arī attiecībā uz vidas aizsardzību ar nozarei notiekošo. Šis tehnikas ļauj mums rīkoties eh, precīzāk un ātrāk. Mm. Nu, un eh, kā tad šobrīd ir situācija, kāds ir juridiskais skatījums, vai šīs tehnikas ir ģēma vai nē? Dalībvalstu eksperti ir sastādījuši ziņojumu, ir tikuši izskatītas astoņas tehnikas, uh, Un eh, pēc četru gadu darba ir eh, nonācis pie secinājuma, ka lielākā daļa šo tehniku tam nav nepieciešama eh, ģenētiskas modificēšanas noteikumi. Dažas tehnikas dalībos ekspertu prātu iekļaujas šādā te ģēma regulējumā, bet ne visas. Nu, un tas ir pētījums, kas ticis izstrādāts 2012. gadā, bet arī pēc tam ir tikuši publicēti ļoti daudz pētījumi. Uh, arī Zviedrijas lauksaimniecības valde un attiecīgie Vācijas dienesti nereti atsaucas uz šiem pētījumiem. Um, svarīga ir, protams, īstenojamība, ir svarīgi veidot tādu regulējumu, kas ir reāli īstenojams praksē. Nu, un dalībvalstu eksperti arī ir norādījuši, ka uh, Nereti nav iespējams nošķirt šīs te tehnikas un eh, produktus no tā, kas eh, var notikt dabiskā ceļā, jo mēs taču nevaram regulēt, tā teikt, to, ko augi dara savā brīvajā laikā, brīvā dabā. Un to nav iespējams regulēt un, nu, varbūt arī nav nepieciešams to regulēt, ja mēs varam izdarīt tieši to pašu ar nelielu tehnoloģiju palīdzību. Uh, Kāda tad ir eh, situācija? Protams, ir vēl daudz nezināmiem, bet, nu, cerams, ka drīzā nākotnē mēs visus šos nezināmos varēsim atrisināt un nodrošināt to, ka šīs te audzēšanas un selekcijas eh, tehnikas ir eh, pieejamas visā lauksaimniecības ķēdē, tā, ka tas nestu labumu gan vidē, gan arī patērētājiem, gan ražotājiem un visiem. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs ir Edvins Hekers, jauno selekcijas tehniku platformas vadītājs. Aicināšu viņu izteikties par to, kā risināt sociālās problēmas Eiropā. Šī platforma ir eh, MVU koalīcija, eh, kurā piedalās arī vedošie zinātniskie un pētnieciskie institūti, kuri visi kopā cenšas nonākt pie kopīgas interpretācijas par iespējamo regulējumu šim te jaunajām tehnikām. Mūsu nākamais runātājs ir ārkārtīgi pieredzējis, viņš eh, sadarbojas, piemēram, arī ar Nīderlandes lauksainiecības ministriju un eh, citām iestādēm. Hekerkungs, jums vārds. Paldies par uzaicinājumu, priekšādētāji, godētie deputāti, dāmas un kungi. Laika nav daudz. Lūk, dāmas un kungi, deputāti viesi. Iespējams, ka mana prezentācija nedaudz pārklāsies ar iepriekšējām prezentācijām, tāpēc es skatīšos, ko jaunu varu pateikt. Jaunās selekcijas tehnikas, jaunās selekcijas tehnika platforma ir izveidota, lai risinātu šo te jauno selekcijas tehniku jautājumu. Tāpēc, ka uh, augu audzēšanas sektors ir ļoti atkarīgs no jaunām tehnikām, lai saglabātu konkurētspēju ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē. Stingros regulējums attiecībā uz GMO Eiropas Savienībā liek MVU pastāvīgi investēt izstrādē un pētniecībā. Jūs zināt, ka vairāk nekā gan vai puse pētniecības attiecībā uz jaunajām saucības tehnikām notiek tieši Eiropas Savienībā. Tāpēc ir ļoti svarīgi mm, padarīt ārkārtīgi skaidru, ja no seklusības tehniku statusa juridiskā ziņā. Ja nav skaidrības, nu tad eh, tiek kavētas inovācijas. regulatīvās izmaksas attiecībā uz jaunajām selekcijas tehnikām varētu radīt nopietnu slogu sektoram. Ir um, nepieciešams novērst to, ka šādas neskaidrības dēļ tiek zaudēti ieņēmumi. Tieši tāpēc arī 2011. gadā tika izveidota uh, Eh, jauno selekcijas tehniku platforma, mēs gribam nodrošināt tiesisko paļāvību un eh, arī visām interesētajām pusēm sniegt skaidru, neatkarīgu, uz zinātniski pamatotu informāciju, jo runa jau nav tikai par eh, lieliem un maziem uzņēmumiem, bet arī par ļoti populāru pētniecības institūtu pārstāvjiem. Um, Manas uzdevums ir runāt par eh, sociālajiem izaicinājumiem un šīm te jaunajām tehnikām. Eh, ir uh, prognozēts, ka līdz 50. gadam pasaulē būs 9 miljārdi iedzīvotāji, kurus visus būs jāpabaro. Nu, un eh, šobrīd nav pietiekami daudz dabas resursu. Jau tagad 70% no visa ūdens, ko izmanto pasaules iedzīvotāji, tiek izmantots lauksaimniecībā. Uh, Nu, tāpat arī ņemot vērā klimata pārmaiņas un vidas apstākļus, uh, rodas apdraudējums nodrošinājumam ar pārtiku. Jautājums nav par to, vai izmantot uh, kaut kādas ģenētiskas modifikācijas metodas, bet gan tie kūras. Nu, runāsim skaidru valodu. Selekcija ir sākusies jau pirms 9 līdz 11 tūkstošiem gadu. Tas nav nekas jauns, un arī šīs te jaunās eh, selekcijas tehnikas eh, gluži vienkārši ir eh, selekcijas turpinājums. Tiek atlasīti pa augi, kam ir vēlamas rakstur īpašības. Lai risinātu sociālos izaicinājumus, mums ir jāuzlabo resursu efektīva izmantošana, ir nepieciešama lielāka noturība pret tādiem faktoriem kā kā karstums, sausums, uh, Tāpat arī nepieciešams ātrāks selekcijas process un precīzāka selekcija. Ar šīm te jaunajām tehnikām mēs varētu uzlabot uh, ražu, vienlaicīgi samazinot CO2 izmešus. Uh, tāpat arī varētu pavērot uh, ražošanas uh, drošumu lauksaimniekiem, ražošanas prognozējamību. Nu, tāpat arī augstākas kvalitātes pārtika būtu viens no rezultātiem. Uh, gan uzturvērtības ziņā, gan arī citās. Ir skaidrs, ka jaunās eh, tehnikas piedāvā daudz risinājumu sociālajām problēmām, tomēr eh, juridiskais ietvers vēl ar vienu ir neskaidrs, un uz lielāku skaidrību gaidām jau astoņus gadus. Viss sākās ar 2001-18 direktīvu. Daudzi cilvēki uzskata, ka šī ģēmo direktīva ir balstīta uz procesu. Uh, Mēs esam to ļoti rūpīgi izpētījuši, un, kā jau ir ticis teikts iepriekš, eh, runa nav tikai par uz eh, procesu, bet arī uz produktu eh, balstītu regulējumu. Ja mēs paskatāmies uz definīciju, tad ir iespējams identificēt septiņas jautājumus. Vai tas ir organisms, vai tā ir cilvēkveidīga būtne, vai ģenētiskais materiāls ir ticis mainīts, vai šāda ģenētiskas izmaiņas ir iespējams dabiskā ceļā. Uh, vai ģenētiskās izmaiņas notiek izmantojot vismaz vienu no tehnikām, kas ir uzskaitīta pirmā pielikuma A daļā, vai šī tehnika nav uzskaitīta pirmā pielikuma A daļas otrajā, pirmā A pielikuma otrajā daļā, vai arī tā nav uzskaitīta pirmajā B pielikumā. Un ja uz visiem šiem jautājumiem uh, neatbildam apstiprinošanu, tad uh, nav runa par ģēmolu. Nu, un eh, mūsu platformā mēs esam izstrādājuši šādu te uh, grafiku, izmantojot to visus šos jautājumus. Nu, protams, ka attēls ir pārāk mazs, lai jūs varētu visu labi izlasīt, bet es uh, aicinu jūs uh, ieskatīties platformas mājaslapā. Tur var atrast visus šos dokumentus un arī šo te attēlu, kas ļauj saprast, kāpēc atsevišķas tehnikas ir ārpus ģēmo direktīvas aptvērumu un citas tajā ir iekļautas. Nozars pārskats. Selekcijas nozara ir ļoti inovatīva. Apgrozījums ir bijis vairāk nekā 45 miljārdi eiro kopumā pasaulē. Nu, un šī nozara ir ārkārtīgi svarīga daudz vietā Eiropā, un tā ir nozara, kas 15 līdz 25% apgrozījumu investē izpētē un izstrādē. Uh, kopā ar Utrehtas universitāti esam eh, studējuši socioekonomisko ietekmi un eh, esam darījuši to visas ķēdes kontekstā, nerunājot tikai par selekcionāriem, runa ir arī par lauksaimniekiem, ražotājiem, pārstrādātājiem un patērētājiem, kurus ietekmē šīs jaunās tehnikas. Selekcionāriem ārkārtīgi svarīgs ir eh, ātrums un precizitāte. Piemēram, mums ir aprēķini par uh, Um, pētniecības un izstrādes zaudējumu ietekmi selekcijas nozarē. Nu, kā jau es teicu, Eiropas Savienības uh, sēklu nozars apgrozījums ir aptuveni 9 miljārdi eiro, un, un vidēji, vidējais pētniecības un izstrādes līmenis ir 10% gadā, nu, un kopējās investīcija vērtība tad ir aptuveni 860 miljoni gadā. Uh, Eh, ja tiktu zaudēt 30% no pētniecībai un izpētē veltītajiem līdzekļiem, tas eh, ietekmētu arī, piemēram, darba vietas un citus faktorus. Ietekmes lauksaimniekiem ir augstāka noturība uz biotiskajiem un abiotiskajiem piedieniem, un um, otrs piemērs ir saistīts ar noturību pret uh, pēko puvi. Ričards Fišers no Vagneru universitātes jau sniedz informāciju par šo. Uh, piemēram, ja ir jāizmanto apsmidzināšana tikai pāris reizes gadā, nevis 15 reizes gadā, nu tad uh, mm, tas varētu ietaupīt uh, Eiropas Savienībā vien lauksaimniekiem vairāk nekā 900 miljonus eiro gadā. Nu, un, protams, ka arī videi un patērētājiem no tā nāk ievērojams labums. Un tālāk pārtiks ražotāji un izplatītāji. Uh, attiecībā uz šīm grupām mēs varam uzlabot uh, ražošanas prasības, samazināt uh, ražošanas atkritumus un tāpat arī pavairot produktu klāstu un uh, samazināt ietekmi uz vidi, pagarināt preču derīgumu termiņu un samazināt izniekotās pārtikas daudzumu. Vēl kāds piemērs par pārtikas izniekošanas samazinājuma ietekmi. Aptuveni 90 miljoni tonu pārtikas katru gadu tiek izniekota, Nu, un līdz 20. gadam tas varētu pieaugt līdz 120 miljoniem tonu. Nu, tas nozīmē, ka, ja precē būtu garāks derīguma termiņš šo jauno tehniku rezultātā, tad mēs varētu izvairīties, nu, piemēram, no 10% pārtiks izniekojuma, vidēji 9 miljonu tonu, aptuveni 38,5 miljārdi eiro katru gadu. Nu, tāpat arī 36 miljoni CO2 36 miljonu tonu CO2 izmešu, no kā mēs varētu izvairīties, izmantojot šīs jaunās tehnikas. Tālāk ietekmes patērētājiem. Patērētāji iegūtu labāku veselību, vairāk vitamīnu viņu pārtikā un tāpat arī labākas organoleptiskās pazīmes, labāk, piemēram, pārtikas tekstūra, garša un citas pazīmes. Nu, un nobeigumā es gribētu uh, teikt, ka, mm, ja runa ir par um, augstas intensitātes regulējumu un um, kavēšanos politikas izstrādē, nu tad droši vien selekcionāri galu galā pievērsīsies um, darbībai ārvalstīs. Mums jau ir uh, zināmi piemēri šādai tendencijai saistībā ar ģēmo. Mazi uzņēmumi saskarsies ar viņu vērtības sarukumu un uh, iespējams pat tā uh, pievērstos citām aktivitātēm, uh, ja viņiem trūks līdzekļu, lai nodrošinātu atbilstību um, visiem noteikumiem. Un tas nozīmētu arī konkurētspējas sarukumu salīdzinājumā ar uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības. No otras puses, ja mēs runājam par zemes intensitātes regulējumu un ļoti skaidru tiesisko ietveru, investīcijas pētniecībā un izstrādē vēl ar vienu paliks Eiropas Savienībā, tam būtu pozitīva ietekme uz ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību ne tikai selekcijas nozarē, bet arī visā pārtiks ķēdē. Gan MVU, gan arī lielie uzņēmumi saglabātu savu konkurētspēju salīdzinājumā ar pārējo pasauli. Nu, un, eh, ir eh, skaidrs, ka tirsniecībā arī eh, var rasties ievērojams problēmas, jo šāds produktus ir grūti identificēt. Uh, Ir, tā kā ir skaidrs, ka šīs tehnikas var palīdzēt risināt veselu virkni dažādu sociālu izaicinājumu. Paldies! Bardzo panu dziękuję. Liels paldies! Un tagad došu vārdu doktoram Kristofam Tenam, kurš ir test bioteka izpildirektors. Viņam ir desmit minūtes, lai sniegtu prezentāciju par uh, tehniskiem un juridiskiem argumentiem attiecībā uz uh, gēnu manipulācijām un augu selekciju. Tēnekungs studējis veterinārs zinātni un strādājis nu jau vairāk kā 20 gadus pie dažādiem biotehnoloģiju jautājumiem. Test bioteka ir neatkarīga ekspertu grupa, kas veids biotehniskos ietekmes izvērtējumus, izpēti, uh, izvērtē ētiskos, sociālos, ekonomiskos jautājumus, kā arī izvērtē riskus, kas var tikt radīt veselībai un vidē. Doktor Ten, vārds jums. Liels paldies par uzaicinājumu un pievērsīšos uzreiz prezentācijām. Kā jau tika minēts, mēs mēģinām darboties neatkarīgi no biotehnoloģiju nozares Mēs mēģinam pamatot savus argumentus uz zinātni, un, ja vēlaties kādus sīkākus paskaidrojumus par lietām, ko prezentēju, ir pieejamas kopijas šajā telpā, un tās būs pieejamas arī tiešsaistē, tātad varēsiet tur atrast atsaucis tam lietām, kuras mēģināšu jums prezentēt. Īsts pārskats par visinovatīvākajām tehnoloģijām, vismaz no manas perspektīvas. Tātad šīs ķēnu rediģēšanas tehnoloģijas, Tās ir diezgan jaunas, tās rada lielu, tās, tām ir liels potenciāls, tas ļauj mainīt genomu šūnā, ieviešot nelielu te sintētisku eh, gēnu. Otra tehnoloģija ir nuklēža izmantošana, vienalga, kā jūs to gribat saukt. Tātad var tiek uh, ievietots gēns konkrētā vietā, un tad, tad var arī izskaust vai izņemt gēnus. Un tas ļauj iejaukties ne tikai DNS struktūrā, bet arī genoma regulācijām. Tāds darbojas. Tā ir viena no pamattehnoloģijām. Vairs nav nepieciešams izolēt DNS no dabas, var veikt sintizēšanas procesu laboratorijā, un DNS var tikt eh, izveidots dezēnēts datorā. Uh, Un tāda šī genoze, ko minēja, tā jau notiek zināmās vietās struktūrās DNS iekšienē, tātad DNS var tiek sadalīts un tad attiecīgi ģenētiskā informācija var nu vai nu tiek dzēsta vai ievietota no jauna, un tad var tik, var tik veikt šūnu labojumi. Un kā jau tikā minēts, vairāk kārt notiek daudz diskusiju par to, kā to vislabāk regulēt no juridiskā viedokļa, un pavisam izgribēju izteikties arī par šo jautājumu. Direktīva numur 18 2001 vieta ir skaidra un uh, viegla, viegli saprotama. Tātad tiek runāts par tehnoloģijām, kuras var izmantot, kādas procedūras ir pieļaujamas, lai mainītu augu ģenētisko informāciju. Un Tas runā par tehnoloģiem, kuras tiek runāts, tas skaidrs, tas saistās ar procesu, bet to nevada tādi jautājumi par to, vai DNS tiešām tiek pievienots, papildināts vai nē. Protams, jo šo procedūru rezultātu var rasties GMO, kurš arī ir jāregulē. Tas var tieši ietekmēt augu kvalitāti. Tāpat arī netiek ņemts vērā tas, vai mutācijas, ka, mutācijas kas var rasties dabiski, vai arī tad uh, ir radies kāds jauns organisms. Tātad tehnoloģijas, kas uh, direktīva regulē tehnoloģijas, kas tika izmantotas laikā, kad šī direktīva tika sagatavota. Ir divi juridiskie dosjē, kas detalizēti runā par šo jautājumu. Vienu to iniciēja NVO, otru uh, Vācijas iestādes, un abas ir nonākuši pie zināmiem secinājumiem, varat iepazīties ar uh, šiem dosjē internetā, tiesniedz ļoti skaidru juridisko analīzi. Tika jau minēts, ka uh, ir nepieciešama uz procesu orientēta pieeja un jāprioritizē piesardzības princips. Mūsu interese ir tāda, lai mēs mainītu šo pieeju no uz procesu orientētas uz, uz produktu orientētu regulējumu. Šis ir citāts, kas ir izņemts no vācu iestāžu ekspertu publikācijas. Viņi norāda, ka nākotnē tehnikas vajadzētu izvērtēt, ņemot vērā produktu jaunās iezīmes, uh, un pašu gala produktu. Nevis jāizvērtē tehnika, kas ir tikus izmantot, lai radītu jaunu augstu šķirni. Un vismaz pagaidām šo pieeju Eiropas Savienības regulējums neizmanto gluži pretēji. Bet tas ir tūs regulējumam, kāds ir citviet, piemēram, ASV. Šis ir pārskats, ko esam pārņēmuši no AGS dabas publikācijas. Te ir daži augi, kas netiek regulēti, jo tiek izmantota uz produktu orientētā pieeja un varat atrast plašu loku ar ģenētiski inženierētiem augiem, ar tādām, tādām tehnoloģijām, kas netiek regulētas ASV. Beigās gan tas nozīmē, ka netiek nodrošināta pārskatāmība vai izsekojamība patērētājiem un uh, lauksaimniekiem nav pieejama skaidra informācija. Un es domāju, mums kā Eiropas Savienībai vajadzētu izvairīties no šādas situācijas pieļaušanas. No zinātnes viedokļa ir jāpadomā arī par iespējamām sakām, piemēram, knock-out vai knock-in faktiski nozīmē vai nu, kad zināma gēna daļa tiek izslēgta vai papildināta, kas var vei, ietekmēt izmaiņas gēnu līmenī. Ir jāizvērtē arī kādas ne, izmaiņas nepieciešamas gēnu regulēšanā. Viss tas ir ļoti rūpīgi, pakāpeniski jāizvērtē, jā, lai nonāktu pie laba regulējuma. Vēl viens iemesls, kādēļ ir nepieciešams labāks regulējums. Tātad ir vairāki posmi. Ja pirmajā posmā tiek mainīta tikai neliela DNS daļa, bet to var darīt atkārtot. Var krustot augus ar lielākām izmaiņām vai mazākām izmaiņām, un ir iespējama arī vairāku tehnoloģiju apvienošana vai. Tātad, ja nezinām, tad ir iespējami dažādi atkārtojumi vai tehnoloģija apvienošana, kas tad rezultējās aizvien lielākā genoma, lielākās genoma izmaiņās. Un te ir divi pavisam jauki slaidi. Vienā tiek parādīta tehnoloģija, ko izmanto ASV pētnieki. Tātad ka vienreiz, divreiz, trīsreiz, simtreiz var atkārtot. Uh, uh, izmaiņas, un tad faktiski ar nelielām pakāpeniskām izmaiņām var panākt pilnīgas genoma izmaiņas. Un pētnieki apraksta, ja soli pa solim tiek izmantota šo pieeju, tad var pilnībā pārrakstīt visu homo sapiens uh, DNS un tad pārveidot tos, to par neandertāliešu DNS. Tad ir eksperti, kas strādā šajā jomā, norāda, ka ir iespējams radikālas genoma izmaiņas, ja tehnoloģija tiek piemērtot, piemērota vairāk kārt. Ja domājam par socioekonom, socioekonomiskajām sakām un ietekmi, pavisam īsi. Ir ļoti daudz patentu pieteikumu šajā jomā. Šis ir tāds aktuāls brīdis. Ja bilde, protams, ir jaukta, ir daudz arī mazo uzņēmu šajā jomā. Uh, bet, ja palūkojamies uz kopildi, ir jau šie ierastie aiz, aizdāmās turumie lielās, lielie uzņēmumi, Dow AgroSciences, Bayer un citi. Un tas nozīmē, ka beigās tehnoloģija tikai veicinās tirgus koncentrāciju. Protams, ka šo tirgu vada patenti, un tos procesu nevadīs mazie uzņēmumi. šīs jaunās tehnoloģijas tātad tiks stingri aizsargāts ar patentiem. Un beigās runājam par regulatoro sistēmu. Mēs nezinām, kādas būs izmaksas. Es pieņemu, ka regulējums tiks sagatavots, un es sagaidu, ka Eiropas uh, pārtiks regulatori nāks klajā ar specifiskām prasībām, kā regulēt šos augus, un pēc tam būs nepieciešams veikt riska izvērtējumu, ņemot vērā šīs vadlīnijas, vai arī ņemot vērā to, ko uh, Eiropas komisija piedāvās un sagatavos. To mēs vēl nezinām. Mums vajadzēs izvērtēt augus, un ja es palūkojos uz jomu kopumā, kurā šī tā tehnoloģija tiek izstrādāta, regulatorās izmaksas nebūs ierobežojis faktors. Tātad uh, patenti būs lielākais kontrolētājs šajā sistēmā. Tātad sākumā, tāpat kā arī ģēnu inženierijas jomā, bija daudz mazie uzņēmumi, kas iesaistījās tirgu, bet, nu, protams, situācija attīsties, mēs uzzinām, kā tas notika. Mēs domājam, es uzskatu, ka nākotnē arī šajā jāmā būs daudz patēņu, kas regulēs tirgu. Un nobeiguma mums ir nepieciešama gan reģistrācija, gan riska izvērtēšana, gan arī marķēšana šiem organismiem. No zinātniskā viedokļa ir daudz neskaidrību, arī jaunu notikumu attīstību, par ko mēs pilnīgi skaidri vēl nezinām. Ir jāizvērtē risks, mums nepieciešams vairāk pieredzes, mēs nevaram gluži vienkārši ļautam to palaist tirgu un skatīties, kas notiks ir nepieciešama arī regulatorā sistēma, lai būtu skaidrs, ko ar šīm te tehnoloģijām drīkst darīt. Un no socioekonomiskā viedokļa visierobežojošākais aspekts šajā jautājumā būs patenti, nevis regulatorā sistēma. Lielas paldies! Lielas paldies, kolēģi! Tagad ir iespējams uzdot jautājumus mūsu viesiem un arī noturēt vispārējais debatas. Hojbuš, paņ posel, bardzo prošu. Hojbuš kundzei vārds. Liels paldies. Es gribu turpināt Kristova tēnā beigās teikto par uh, šo pat patentēšanu un ko tas nozīmē nelieliem audzētājiem. Ja šis eh, joma netiktu regulēta, ja nebūtu nekāda marķēšana un ja šādi genomi parādītos uh, mazo audzētāju saimniecībās, tad pastāvētu liels risks, ka vispār nevar uh, atzīt, eh, atpazīt šādus genonus. Un tālāk par atļauju izsniegšanas procentu šī 2001. gada 18. direktīva. Uh, ir uh, norādīts, ka uh, tā tad uh, 17. apsvērumā ir uh, runa par uh, uh, pastāvošām tehnoloģijām, kuras ir pazīstamas un drošas, un ka, uh, norādīts, ka uz tām neatie, neatiec šī direktīva, un ka uh, ir paredzēti izņēmumi, bet uh, ja uh, ir ļoti svarīgi procesi, izvērtējums un, un Uh, risku noteikšana uh, attiecībā uz jaunām tehnoloģijām, un ja ir paredzēts izņēmums, tad uh, tās netiek viss veikts. Un jautājums, kas izsniegtu šīs atļaujas, vai tikai komisija vai dalību valstis, un būtībā parlaments ir pilnīgi izslēgts no šī lēmuma pieņemšanas procesa. Uh, Un šeit ir arī runa par ekonomiskiem jautājumiem, par miljārdiem eiro, bet ir runa ne tikai par miljārdiem eiro, bet par veselām ekonomikas nozarēm, par visu lauksaimniecību. Un šeit, uh, runājot par marķējumu, arī tas viss saistīts ir ar milzīgām naudas summām Un uh, tagad tas uh, ir liels spiediens, viss tiek apšaubīts attiecībā uz visu šo ražošanas ķēdi, uh, un uh, rodas arī, uh, var rasties nedrošība mūsu patērētājiem un var sagraut sistēmu, var, mēs varam sagraut sistēmu, kas šobrīd ar mūsu pašu līdzekļiem ir izveidota. Paldies! Godātie kolēģi, man neviens vairāk vārdu nav lūdzis, a ne, Hoisling kungs, nu es arī vēlētos piedalīties šai debatēs. Nu, ja mēs runājam pajām par nākotni, par jaunajām tehnoloģijām. Ja tiešām viss ir tik brīnišķīgi, ja visi varbūt tikai ieguvēji un ir šāds progress sagaidāms, kādēļ tad jūs iebilstat pret konkrētu skaidru marķējumu, tad jau jums nebūtu jāslēpjās, ja jūs esat tik lepni, tik ļoti lepojaties ar visu to, tad nebūtu arī jābaidās no marķiem, tā kā šeit tomēr ir kaut kādas aizdomas iespējamas pret šīm tehnoloģijām, un mēs arī redzam, kas notiek Vācijā šais jautājumos. Ir ģenētiski modificēts rapsis, kurā ražas nav lielākas, bet ir tikai vairāk uh, rezistents, lielāka rezistents šim rapsim. Nu, kur tad ir šie, šīs gaišās nākotnes sainas, ražas pieaugums? Nu, tas ir atkal tās, tās vecās pasaciņas jaunā iepakojumā. Un uh, mums tiek solīts, ka mēs tiksim iesaistīti šajā procesā, nu, bet kā tad tas notiks, kā tad parlaments tiks iesaistīts? Mēs, deputāti, vēlamies piedalīties uh, šajās konsultācijās sēdēt pie visiem ar viena galda. Ne, nevaram pieļaut, ka tikai komisija un dalību valsts vienosies par šiem jauniem noteikumiem, kam būs liela ietekme nākotnē, vai mēs esam lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīti, vai mūs tikai uzklausīs. Tas ir būtisks jautājums. Paldies! Vairāk neviens nevēlas uzstāties. Un es lūgtu komisijas pārstāvim arī paust savu viedokli. Lūdzu, vārds jums, kundze. Oui, merci, monsieur. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par vairākiem punktiem, kas izskanējušais debatēs vai šīs metodes ie, tiek iekļautas direktīvas aptvērumā vai nē. Komisija uh, arī ir lūgusi pārbaudīt, uh, vai uh, pašreizējās rekomendācijas ir piemērojams šim jaunajām metodēm - cisgenēzē, transgenēzē un citām un vēl vienai trešai metodei. Mūsu eksperti uzskata, ka pašreizējās normas var piemērot arī jaunajām metodēm. Tālāk jautājums par to, vai komisija konsultēsies ar parlamentu un dalību valstīm. Šeit ir runa par juridisku interpretāciju, ko komisija sniedz šai konkrētai direktīvai. Tātad komisija interpretē tiesību aktu. Un pēdējā instance, kura vē, sniedz galīgo interpretāciju, ir Eiropas Savienības tiesa, kas to dara balstoties uz Eiropas komisijas ieteikumiem. Uh, Tātad šis būtībā ir komisijas uh, dokuments, tas nav, tas nav kāds jauns tiesību akts, kas tiek pieņemts koplēmumu procedūrā, mainot ģēmo definīcijas, sākot visu no nulles un visu mainot. Uh, Nu, ja, ja būtu šāda pieeja, tad, protams, tas būtu jauna tiesību akta priekšlikums un parlaments tiktu iesaistīt šajā procesā kā likumdevēja iestāde. Bet šajā gadījumā runa par tiesību akta interpretāciju, ko sniedz komisija, un tas nav ne vairāk, ne mazāk kā šī interpretācija. Uh, Mēs e, dzirdējām šeit aicinājumus e, iesaistīties šais debatēs. Es gribu teikt, ka mēs uzklausīsim gan dalību valsts, gan parlamentu, gan nevalstiskās organizācijas, Greenpeace un, un uh, e, lauksaimnieku cilvēki arī tiks iesaistīti, viņi visi tiks iepazīstināti ar šo interpretāciju. Un mēs uzklausīsim viņu viedokli, bet tā ir tikai ja tiesību akta interpretācija, cerams, ka tā tiks ņemta vērā un īstenota, un pēdējā instance ir Eiropas Savienības tiesa, kura spriedīs, vai šī interpretācija ir pareiza vai nē. Vai kāds no ka konkrēts izstrādājums ietilpst vai neietilpst šajā aptvērumā. To mēs precizēsim, mēs rūpīgi visu to izvērtēsim un darīsim to neatkarīgi. Bet es atkārtoju vēlreiz, ka tā ir tikai uh, esoša tiesību akta interpretācija. Mēs neierosinām jauna tiesību akta pieņemšanu. Tā Es uh, dzirdēju, ka tika piesaukts 17. apsvērums, jā, arī komisija uh, analizē, kā interpretēt šo apsvērumu. Nu, es vairāk neiedziļināšos detaļās, jo pretējā gadījumā šīs diskusijas kļūs pārāk tehniskas. Šī ekspertu grupa, ja viss notiks uh, kā paredzēts, sanāks februārī uz savu sanāksmi. Mēs ņemam vērā parlamenta vēlmi piedalīties šajās diskusijās. Mēs neesam aizmirsuši jūsu teikto. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to esam devuši vārdu visiem, kuri vēlējās izteikties. Nē, laikam vēl. Jā. Lūdzu, vēl tomēr kāds vēlas izteikties. Bueno, después de la intervención de la comisión, a mí me preocupa. Senras kundze, es vēlos tikai, nu, komentēt vai paturpināt komisijas teikto. Uh, Nu, mani satrauc šī pieeja, ka tā ir tikai juridiska interpretācija. Manuprāt, šis jautājums ir pārāk nopietns. Mums ir nepieciešams padziļinātas debates par šo jautājumu. Es pateicos bioteka pārstāvim, kurš šo ainu zīmē nedaudz atšķirīgu. Un, uh, mums eh, šajā komitejā ir arī jāuzklausa atšķirīgāki viedokļi, jo četri no pieciem runātājiem eh, šodien pauda praktiski vienu un to pašo viedokli. Es domāju, ka mums ir nepieciešams uzklausīt atšķirīgākus viedokļus, lai mēs pēc tam varētu šo informāciju analizēt priekšsēdētājs, ja jūs vēlaties atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, katram no jums ir trīs minūtes. Vai tagad tulkojums darbojas, tā lūdzu, katram no mūsu ekspertiem ir trīs minūtes, lai atbildētu uz izskanējušiem jautājumiem. Kurš runās pirmais, lūdzu? Nu, es būšu pirmais, saka Tena kungs. Mums bija daudz jautājumu par uh, juridisko paļāvību un uh, izsekojamību marķējumam. Šeit ir daudz neatbildētu jautājumu, bet uh, ja sēklu audzētāji zina, kā šie sēklu veidi ir iegūti, tad būs iespējams nodrošināt šādu marķējumu. Un DNS analīze var tikt pielietota noteiktos gadījumos, bet varbūt ne simtprocentīgi Eh, to apgalvo nozars pārstāv, bet šeit eh, trūkst zinātnisku pierādījumu, jo balstoties tikai uz DNS analīzi nevienmēr var konstatēt, vai tas ir ģēme vai nav, bet ir iespējams nodrošināt izsekojamību citiem līdzekļiem un par atentēšanu un par to, kā Uh, nošķirt tradicionālā metodēm gūtas šķirnes un genoma uh, pārveides uh, ceļā iegūtas šķirnes. Nu, var izrādīties, ka neatkarīgi no uh, Uh, šķirnes iegūšanas veida uz visām tām attieksies patenti, bet ja gribam nošķirt tradicionālās metodas un genoma rediģēšanas metodas, tad uh, šādi nodalīt uh, šīs metodes būs grūti um, runājot par patentu aizsardzības nodrošināšanu. Un noslēgumā tāpat ir jāskatās tālāk par pašreizējo situāciju. Mēs skatām, mūsu skatījumā ir iespējami arī citi pielietojumi, ne tikai attiecībā uz kultūra augiem, bet arī uz uh, nezālēm, kukaiņiem. Uh, tātad var būt uh, centieni mainīt ne tikai to, kas aug laukā, bet to, kas ir apkārt laukam. Tātad šī jaunā Eh, ģenētiskā informācija var tikt izplatīta dabā, un ar to ir saistīti dažādi jautājumi, dažādas problēmas, un mums varbūt vajadzēs vairākus gadus, lai visu to atrisināt, lai nodrošinātu atbilstošu vides un patērētāju aizsardzību un eh, no, radītu tiesisko paļāvību. Paldies, Heker kungs! atbild uz jautājumiem. Es runāšu par patentēšanas jautājumiem un MVU. MVU šīs jaunās selekcijas metodes ir ļoti būtiskas 46% no šiem pētījumiem Eiropā īsteno MVU, un tādēļ ir nepieciešams panākt progresu šai jomā. Nu, pavisam vienkārši piemērs. Ja ir kāds eh, jauns ģenētiski modificēts produkts, un ja jūs vēršaties EFSA, tad viss šis uh, process jums izmaksās 30-40 miljonus eiro, un šādam uzņēmumam varbūt viss apgrozījums ir 30-40 miljoni eiro, un viņi vienkārši nevar atļauties šo procesu finansēt. Mēs nedrīkstam arī domāt, ka Eiropa ir izolēta, ka Eiropa ir kā tāds muzejs. Jā, atzīst, ka visā pasaulē arvien vairāk izplatās ģenētiski modificēti organismi un arī e, plašāk tiek izmantot šīs jaunās selekcijas metodes. Dažas valstis jau ir veikušas pasākumus, lai uz šīm metodēm neattiecinātu spēkā esošās normas un mums ir nepieciešami instrumenti, lai varētu strādāt šajā jaunajā situācijā. Mums ir vajadzīgas jaunas metodes, ne tikai klasiskās metodes, ne tikai ģenētiskās modifikācijas metodes, bet arī citi instrumenti, lai nodrošinātu pārtiks ražošanas ķēdi ar labiem uh, produktiem. Jāsaka, šeit ir gan jaunas pudeles, gan jauns saturs, kas atrodas šais pudelēs. Un šādi risinājumi palīdzēs, atris, palīdzēs tik galā ar sabiedrības problēmām. Paldies! Nākamais runātājs. Nu, neiedziļinoties pārāk tehniskās un juridiskās detaļās, gribu teikt, ka uh, manuprāt, galvenais jautājums ir, kādēļ cilvēki e, tik ļoti it kā baidās no zinātnes progresa. Šodien par augu selekciju mēs zinām daudz vairāk nekā pirms 50 gadiem mutaģenēzi mēs esam izpētījuši un varam nodrošināt augiem tādas īpašības, kādas mums ir nepieciešama. Šodien mēs zinām daudz vairāk nekā tas bija agrāk. Tad jau iznāk, ka jo vairāk zinām, jo lielākas briesmas mums draud. Tā taču nav. Ir uh, Eh, sasniegts liels progress eh, eh, zinātnē, mēs daudz ko vairāk izprotam, mēs zinām, kā varam mazināt negatīvo ietekmi, un runa ir ne tikai par ražas palielināšanu, bet arī par to, un tas tika šeit pieminēts, tātad uh, panākt to, lai augi būtu izturīgāki, gan pret uh, kaitēkļiem, slimībām, gan pret citiem nelabvēlīgiem faktoriem, tāpat, uh, teiksim, paaugstināt uh, vitamīnu saturu augos un, un, uh, un varam iztenot vēl citus pasākumus. Un uh, mēs varam strādāt ne tikai ar tādām plaši izplatītām kultūrām kā kukurūza vai vai soja vai citi, bet arī ar uh, mazāk izplatītām kultūrām, dārzeņu kultūrām un citām. Un uh, par uh, reklāmu. Nu, varbūt dažas, daži uzņēmumi arī reklamēs, ka, ka ir kaut kādi ģenētiski modificēti organismi, uh, bet jautājums, teiksim, vai jūs reklamējat vienmēr kaut kādu jaunu augu, dar, uh, augu šķirni un, uh, un informējat par ģenētiskām modifi, modifikācijām. Nu, uh, viena lieta ir sniegt informāciju, otra lieta ir kaut ko reklamēt. Lielākā daļa no šīm metodēm nav uzskatāmas par tādām, kuras rada ģenētiski modificētus organismus. Un ja mēs šobrīd pieņemsim nepareizo lēmumu, par to mēs visi nākotnē dārgi samaksāsim. Okej, okay. pan poseł Hausling, możemy sobie jeszcze pozwolić. Hausling kungs, jā, pavisam īsti priekšsēdētāji, neesmu īsti apmierināts ar komisijas atbildi un komisija un parlaments nevar būt apmierināts ar to, ka mēs visu atstājam komisijas ziņā, bet nu mums vajadzētu uh, uh padomāt, kā tas notiek, vai tikai mēs sēžam pie galda un kaut kā nedaudz uh, savu viedokli paužam. Es domāju, ka mūsu juridiskam dienestam vajadzētu izvērtēt, kāda ir situācija. Man nav tādas īstas uzticības visam šim procesam. Nu, va, jā, jā, šis jautājums ir aktuāls, notiek. Uh, Uh, politiskas diskusijas un ka it kā nevajag šo procesu ilgt garumā, bet es nezinu, vai mēs varam to visu atstāt komisijas uh, ziņā. Es domāju, ka šeit jābūt kādam citam procesam un varbūt sekretariāts varētu šo jautājumu sagatavot un to mēs tad izskatīt nākamajā koordinātoru sanāksmē. Paldies! Haitimā kungs. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un tāpat laikā nevajadzētu baidīties no jaunām tehnoloģijām. Esmu dzirdējis, ka dažas NVO uh, pieprasa pat uh, ieviest marķējumu uh, Uh, izstrādājumu bez biotehnoloģijas izmantošanas. Un mums būtu savukārt jāizdomā, jāizvērtē, kas ir droša, uh, kādi ir mūsu priekšā stāvošie izaicinājumi, tātad pabārot lielāku cilvēku skaitu, uzlabot uh, produktu uzturvērtību, tikt galā ar klimatu pārmaiņām. Tā kā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un nevajadzētu cīnīties pret jaunām tehnoloģijām, bet gan tās atbilstoši būtu jāizmanto. Paldies! Paldies! Esam uzklausījuši visus runātājus. Diskusija paredzētais laiks arī jau ir izsmelts. Es pateicos visiem mūsu viesiem, ekspertiem. Jūsu prezentācijas mums sniedz jaunu informāciju, jaunas. Uh, zināšanas, bet, protams, viss vēl nav pilnīgi skaidrs. Esmu pārliecināts, ka atgriezīsimies pie šā jautājuma apspriešanas arī nākotnē, jo šis jautājums ir uh, sarežģīts un sensitīvs. Ir daudzas problēmas, daudzi izaicinājumi. Uh, proti kā pabarot desmit miljārdus uh, pasaules iedzīvotāju 2050. gadā. Un mums ir uh, jābūt gataviem pieņemt arī jaunas idejas, bet es domāju, ka arī ar tradicionālajām metodēm mūs mēs spētu saražot vairāk pārtikas. Es pateicos visiem mūsu viesiem, tagad īsts pārtraukums un pēc tam turpināsim darbu un izskatīsim uh, mūsu darba kārtībā atlikušos jautājumus. punktu kolejnego. Polityka spójności w regionach górnych. Kolēģi, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - kohēzijas politika Eiropas Savienības kalnu reģionos. Atzinumu sagatavotājs ir Mišels Dantēns. 13. oktobra sēdē mēs nolēmām sagatavot mūsu komitejas atzinumu par reģionālās attīstības komitejas iniciatīvas ziņojumu par kohēzijas politiku Eiropas Savienības kalnu reģionos. Šo uh, atzinumu mēs piešķīrām Eiropas Tautas partijas grupai un Dantēna kungs ir uh, tagad uh, iecelts par atzinuma sagatavotāju. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau minējāt, ka tas ir iniciatīvas ziņojums un ka mūsu komitejai ir tikai jāsniedz atzinums par šā ziņojuma lauksaimniecības aspektiem. Atzinuma apjoms ir ierobežots, un esmu pats arī iecerējis iesniegt grozījumus savam atzinumam. Tagad īsumā uh, gribu pieskarties tam, ko mēs jau esam rakstījuši mūsu komitejas ziņojumos, piemēram, Dārfman kunga e, ziņojumā par piena ražošanu šajos e, reģionos Tālāk jādomā par uh, kohēzijas fondu izmantošanu, par kalnu reģionu attīstības uh, diversifikāciju un arī par pārtikas uh, ķēdes attīstību šajos reģionos. Tur ir daudz mazo uzņēmumu un īsi pārtikas uh, aprites cikli. Gan KLP pirmajā, gan otrajā pīlārā ir iespējams novirzīt finansējumus reģioniem, kur ir sarežģīti dabas apstākļi, un tas attiecas arī uz kalnu reģioniem, tāpat, lai sniegt atbalstu attāliem izolētiem reģioniem šie eh, reģioni, reģioni mūsu valstīs bieži vien ir atbildīgi par eh, šo līdzekļu izmantošanu un ir atbildīgi arī par pieņemto lēmumu īstenošanu. Gribu teikt, ka Lisabonas eh, līgumā arī ir atsauce uz kalnu reģioniem un salām, līdz šim brīdim nekāda specifiska politika attiecībā uz šiem reģioniem netiek īstenot. Arī kalnu reģiona definīcija ir atšķirīga katrā valstī un arī šie kritēriji ir atšķirīgi daudzos gadījumos. Es ar uh, lielu interesi uzklausīšu kolēģu teikto un ņemšu vērā kolēģu ierosinājumus, sagatavojot atzinumu, arī balstoties uz mūsu komitejas jau agrāk pieņemtiem lēmumiem. Priekšsēdētājs. Es domāju, ka tiešām ir steidzami nepieciešams uh, padomāt par to, kā turpmāk atbalstītu lauksaimniecības uzņēmumus, kas darbojas uh, sarežģītos dabas apstākļos, kur, teiksim, ir nepieciešams izmantot vairāk energoresursu, kur uh, transporta izdevumi ir lielāki un Eh, visi šie argumenti mums arī būtu jāapkopo, lai tos izmantotu diskusijā par eh, KLP attīstību pēc 2020. gada. Later, okay. First, vai būs Susana, ok. Sānies kundze vērts. Eh, gracias. Para, para mí, este. Paldies. Manuprāt, šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Es domāju, ka kalnu reģioni netiek pietiekami aizsargāti. Viņiem ir nepieciešams vairāk atbalsta no Eiropas Savienības. atšķirības ir ārkārtīgi lielas ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī starp dažādiem reģioniem vienā valstī. Piemēram, Spānijā, jo īpaši jau Galīcijā, no kurienes nāku arī es, ir kalnu reģioni, kas ir gandrīz vai pilnīgi tukši. Tur neviens vairs nedzīvo. Nu, un ir jāņem vērā arī sabiedrisko pakalpojumu jautājums. Uh, kalnu reģionos veselības aprūpe, izglītība ir būtiski pakalpojumi, lai saglabātu apdzīvotību šajos reģionos. Nu, un, protams, arī uzņēmē darbība, um, mazu uzņēmumu dzīvot spēja, uh, piemēram, uh, reģionā, no kurienes es nāku, um, šādi mazi uzņēmumi lielākoties nodarbojas ar lielopu audzēšanu un lielopu gaļas ieguvi. Nākamais runātājs. Priekšsēdētā kungs, godātie kolēģi. Eh, mani priecē tas, ka šai atzinumā ir likts eh, uzsvars uz kalnu reģioniem. Eh, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros jau tiek veikti noteikti pasākumi, bet arī programmas LIFE un apvārsnes 2020 ietvaros ir paredzēti pasākumi. Tomēr troks tādas kopīgas saskaņotas pieejas šo reģionu attīstībai. Šie ir visnabadzīgākie reģioni, tajos trūkst infrastruktūras, ir uh, Uh, arī maz ārām zemes, uh, šie reģioni ir maz apdzīvoti un šeit lauksaimniecības ražošana eh, rada lielus izdevumus. Arī Balkānu pussalā ir 70% ir kalnu teritoriju un tādēļ ir uh, nepieciešams atbalstīt šo reģionu attīstību arī dienvidu austrumu Eiropā, kā tas notiek uh, šobrīd jau Karpatu reģionā. Ir jārosina turisma attīstība un lauksaimniecības attīstība. Un es arī uh, gribētu iesniegt papildinājums jūsu atzinumam, proti ir jādefinē eh, labāk, kas ir eh, kalnu reģionu eh, ražojums, un tāpat ir jāsniedz atbalsts arī jaunajiem lauksēmniekiem. Oui, merci, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētāji, saka Andrija kungs. Es gribu paust vispirms atbalstu Dantēna kungam, ka ir jāpārskata šī zonēšanas sistēma Eiropas Savienībā. Tāpat jāņem vērā arī sarežģītie dabas apstākļi kas apgrūtina saimniecisko darbību šajos reģionos. Un uh, jādomā par lauksaimniecības un uh, lauku vides attīstību un jāņem vērā kalnu reģionu specifiku. Un ņemot vērā šo specifisku specifiku un ņemot vērā šo politisko gribu, pasākumu būtu jāveic pirmā pīlāra ietvaros atbalstot lauku attīstību, jo šeit ir konkrēts problēmas, kas saistīts ar klimatiskiem apstākļiem, izolētību, attālumu un Uh, ir jāsniedz īpašs atbalsts, lai uh, radītu vienlīdzīgus attīstības apstākļus salīdzinot ar citām teritorijām. Šim ziņojumam jābūt izējas punktām, uh, lai uzsāktu pārdomu procesu par to, kādu politiku vajadzētu īstenot, lai atbalstītu kalnu reģionu attīstību. Благодаря, господин председател. Наистина доклада... Paldies, priekšsēdētājs, saka Neko kungs. Šīs ziņojums ir tiešām ļoti būtisks. Valstis, kuras saņēma līdzekļus no kohēzijas fondiem, Eh, šīs eh, valstis un eh, šie reģioni ir līdzīgi savā būtībā. Kalnu reģioni, to attīstība ir svarīga, lai nodrošinātu uh, lauksaimniecisko ražošanu, lai uh, uzlabotu dzīves apstākļus tur dzīvojošiem. Bieži vien kalnu rajonos tiek saražot tie paši pārtiks produkti, kas līdzenumos, bet transporta izmaksas ir daudz lielākas, šie reģioni nespēja konkurēt, un uh, līdz ar to uh, cieš arī nodarbinātību. Tādēļ šiem reģioniem ir jāsniedz īpaši atbalsts, jāveic investīcijas, lai eh, risinātu tās problēmas, ar ko saskar šie reģioni. Manuprāt, ar kohēzijas fondu finansējumu mēs varam tiešām šīs problēmas atrisināt. Eh, kā ēnu referents un kā gados jauns deputāts, es uzskatu, ka ir svarīgi arī izplatīt informāciju. Mums ir jāspēj informēt cilvēki par to, ka visiem jānodrošina vienlīdzīgas iespējas, proti jānodrošina piekļuvi internetam, uh, platjoslas internetam un tāpat atgriežoties pie mana kolēģa Uručeva ierosinājuma, ir jāievieš īpašs marķējums eh, kalnu reģionu ražojumiem un tie jāpopularizē šobrīd jau pastāv īpaša marķējums, bet eh, šie produkti netiek pietiekami popularizēti. Tagad vārds Agilērs kundzē. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Man pāris komentāri. Dantāna kungs tik tiešām izcēla to, kāda ir problēma. Problēma ir eh, kalnu reģiona definīcija dalība valstīs. Es zinu, ka definēt šos reģionus nav vienkārši. Katrai valstī ir eh, savi iemesli rīkoties uh, kā tā ir izvēlējusies rīkoties, bet eh, vajadzētu kaut kādu harmonizācijas līmeni, jo citādi mēs eh, galu galā saskarsimies ar um, problēmām. Mēs cenšamies izstrādāt politikas, eh, kas nāktu par labu šiem reģioniem. Tika minēta nepieciešamība nodrošināt pamata infrastruktūru. Uh, Nu, un, protams, tā ir arī daļa no kohēzijas politikas, jo īpaši jau, ja runa ir par lauku apgabaliem un kalnu reģioniem. Jā, protams, ir nepieciešama pamatu infrastruktūra. Jo, ja tās nav, nu, tad mēs diskriminējam šos reģionus. Leko kungs arī minēja, ka nepieciešamas savienlīdzīgas iespējas. Ir jāizskauž šī nelabvēlīgākā situācija lauku apgabalos. Nu, ir skaidrs, ka, piemēram, braucot pa eh, šoseju, izkāpjot no auto, jau mēs automātiski nenonāksim šajos te attālajos reģionos, bet, nu, mums jebkurā gadījumā ir jānodrošina tas, lai šie attālākie reģioni arī tiktu gan apgādāti ar pamat infrastruktūru, jo citādi jaunieši nevēlēsies eh, šādos apgabalos vairs uzturēties, veidot tur savu dzīvi, un tā būs liela problēma nākotnē. Lūk, es eh, šo savu priekšlikumu izniegšu arī rakstiskā formā kā grozījumu priekšlikumu. Lauka apkabalos eh, cilvēkiem nereti ir eh, vairāk ienākuma avoti, piemēram, neliela lauku saimniecība līdz takus pāris istabām, ko viņi izīrēja turistiem. Tā notiek manā valstī, pieņem, ka arī citās. nereti ir sarežģīti līdzsvarot šīs eh, dažādās eh, ieņēmumu plūsmas un eh, jautājums arī, kā to skata no administratīvā viedokļa, cik liela ir birokrātija, piemēram, sociālā nodokļa iemaksas un cita veida iemaksas var būt problemātiskas. Nu, protams, ka tā nav problēma, kas skart ir kalnu reģionus, tas drīzāk ir problēmas, kas saistītas ar um, šādiem te nelieliem ģimenes uzņēmumiem. Un nodrošinot to, ka ir iespēja dažādot ieņēmumu avotus un veidot šos te nelielos uzņēmumus, nu, tas atvieglos cilvēku dzīvi šādos reģionos un uh, drīzāk motivēs viņus tos nepamest. Spānijā, piemēram, ir nopietna problēma ir um, problēmas ar dažādu reģionu klasificēšanu. Piemēram, atsevišķi apgabali mūsuprāt tiek uzskatīti par uh, konkrētiem tādiem vai šādiem, uh, savukārt Eiropas Savienības noteikumi nereti izjauc uh, to visu. Nu, un šādas situācijas ir jārisina, jo īpaši attiecībā uz kalnu reģioniem, tāpēc, ka kalnu reģioniem ir nepieciešams tāds uh, zināms, atspērienu punkts. Nu, kā jau solīju, iesniegšu grūzījumu rakstiski, lai jau visu ir pienācīgi atspoguļotu. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Un tik tiešām svarīga joma, un jāsaka, man ir žēl uh, redzēt uh, tik maz cilvēku zālē. Es īsti nesaprotu, kāpēc cilvēki vispār piedalās vēlēšanās, ja viņi pēc tam uh, nepārstāv savus vēlētājus. Nu, es nezinu, var jau teikt, ka ir vēls vakarā, bet mans tēls, piemēram, viņam ir 70 gadi, viņš strādās vēl ilgi šovakar. Lūk, es esmu skeptiķis, un mans kolēģis arī ir skeptiķis. Mēs vienmēr piedalāmies sanāksmēs un gribam, lai Eiropa darbotos, un citi neko. Bet, nu labi, jebkurā gadījumā runa jau nav tikai par lauksaimniecību. Cilvēki, kas. Um, darbojas šādos apgabalos, jau nedarbojas tikai lauksaimniecību, piemēram, runa varbūt par vidas aizsardzību, turismu, ainavu pārvaldību. Nu, un e, daudzos šādos apgabalos īrijā, piemēram, e, šie apgabali ir tādi kā inkubātori, kur saglabājas mūsu īru gēlu valoda. Nu, viens no iemesliem, kāpēc uh, īru gēlu valoda šajos aglobulos vēl ir saglabāta, tāpēc, ka tur augsne nebija laba un savulaik mūs visus tur sadzina. Bet, nu, jebkurā gadījumā, piemēram, šīs tradīcijas uztur dzīvību šajos reģionos, un es, piemēram, pagājušajā nedēļā runāju ar komisijas pārstāvjiem par eh, šādiem te apgabaliem. Nu, un ja mums tik tiešām rūp šie cilvēki, kas darbojas sarežģītos apstākļos, attālos un kalnu reģionos, uh, Nu, mēs redzam, ka viņi ir pēdējie, kas vispār kaut ko saņem, un ja mēs komisijai prasam, eh, kāpēc īrijā šie cilvēki ir pēdējie sarakstā, eh, nu, tad komisija saka, īstenībā viņi ne tikai īrijā, bet visā Eiropā ir paši pēdējie, kas vispār kaut ko dabū. Nu, lūk, nu, ja mēs tik tiešām gribam eh, cienīt un saglabāt šos reģionus, nu, tad šiem cilvēkiem nebūtu jābūt pēdējiem, kas gūst atbalstu. Nu, lūk, vismaz īrijā tā ir, es nezinu, kā citur Eiropā, bet mums ir tā, ka pārsteidzošā kārtā eh, cilvēki, kas eh, nodarbojas ar lauksainiecību sarežģītākajos apstākļos, saņem vismazākos maksājumus. Pat otrajā pīlārā, kur varbūt būtu bijis kaut kāda cerība, kādu naudiņu dabūt, nu izskatās, ka cilvēkiem būs eh, tik daudz šķēršļu jāpārvar, ka gal galā viņam nepietiks spēka. Nu, un vienalga izdevīgāk ir būt pārtikušam kultūra auga audzētājiem kaut kur citur. Uh, Tā kā mums ir jābeidz sarežģīt uh, lietas cilvēkiem uh, šajos attālajos un kalnu reģionos. Lūk, runāju ar komisiju par visu šo te ideju, par to, ka uh, cilvēki finansiālā ziņā ir neizdevīgā situācijā, ir daudz ierobežojumu viņu apstrādātajai zemē. Nu, man, piemēram, dzīvotņu direktīva nekādas problēmas nerada, bet uh, kas man nepatīk ir tas, ka uh, cilvēki ir finansiāli neizdevīgākā situācijā. Un, ja vēršamies pie komisijas, tad tiek norādīts, ka nu, nevar sagaidīt uh, eh, pilnā apmēra kompensāciju. Un, kāpēc ne? Tā gal galā ir Eiropas Savienības direktīva. Daudz cilvēku to īsteno labprātīgi, citi tiek piespiesti, bet nu nevajadzētu viņiem finansiālus upurus nest. Nu, un, eh, tāpat arī komisija norāda, ka nu, nevar sagaidīt mūžīgus maksājumus, bet ja ierobežojumi ir mūžīgi, uh, Un, ja ir finansiāli neizdevīgi dzīvot šādos te apgabalos ierobežojumu dēļ, nu, ja mēs tik tiešām uzskatām šos apgabalus par vērtīgiem, nu, tad ir kaut kas par to jāmaksā. Jo citādi varētu būt tāda situācija, ka zeme, kurš vienkārši tiks pamesta, nu, un nu, ļoti daudzas ainavas tiek pārvaldītas, īpaši saglabātas, un šie cilvēki to ļoti labi dara. Nu, viņi ir gatavi sadarboties, lai viss gludi noritētu. Es eh, biju pārsteigts, piedalījos sanāksmē, kur bija vesela virkne aitu audzētāju. Un eh, tad kāds izteicās par eh, ērgļu populācijas vairošanu, un man šķita, ka šo cilvēku droši vien izsmies par tādām muļķībām, bet nē, viņš izpelnījās urravas. Un es pats nodomāju, ka nu, tas ir tiešām fantastiski, kā cilvēki sanāk kopā, lai kopā strādātu, bet gal galā nu, šie ir tie cilvēki, kas uh, neko nedabū, ja runa ir par finansiālu atbalstu, viņi pēdējie saņem grašus. Lūk, mēs mūsu lauksaimniecības pārstāvim maksājam vairāk nekā miljonu gadā, un švaki viņš mūs pārstāv, bet nu labi, tas tā. Lūfas kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Es piekrītu tam, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, tas vērš mūsu uzmanību uz uh, to, ka Eiropas Savienība jau nav tāda vienveidīga teritorija, kur uh, katram lauksaimniekam ir tieši tādi paši apstākļi kā citiem, un kur um, rezultāti ir vien un tie paši. Uh, Lūk, nu, pā, uzstājās mūsu rietumu kolēģis, un tagad gribētu paust dažas austrumu Eiropai raksturīgas iezīmes. Es domāju, ka katrā valstī jau ir um, dažādi apstākļi lauksaimniecībai. Jautājums ir, kā mēs varam tos līdzsvarot un nepieciešamības gadījumā kompensēt. Lietuvā, piemēram, um, nu, žēl man atzītu, bet uh, mm, 2014. 20. gadam mums nav vispār nekādu karšu, kur varētu saprast, kuri tad ir mazāk labvēlīgie apgabali. Nu, tā izskatās, ka visa valsts teritorija tiek uzskatīta par vienlīdz labvēlīgu uh, vidi lauksaimniecībai. Nu, tā tas uh, gluži vienkārši nav, tas nav patiesi. Ir uh, lauksaimnieki, kas darbojas sarežģītākos apstākļos, nu, un viņi par to nekādu kompensāciju nesaņems. Es pats nāku no apgabala, kas ir tuvu pie Eiropas Savienības ārējām robežām Nu, un šis apgabals nav īpaši populārs kā dzīvesvieta. Cilvēki pameta zemi šajā apgabalā. Turpat netālu ir arī atomelektrostacija. Katrai atomelektrostacijai ir zināma buffer zona. Nu, un cilvēki nevēlas nodarboties ar lauksainiecību šādās zonās. Ir gan ir kā apliecinājums tam, ka viss ir droši, bet ir tomēr, zinām, tādas psiholoģiska uh, diskomforta sajūta, un ne visi vēlas investēt līdzekļus šādās te teritorijās. Nu, un vēl kāda problēma, kas vismaz Austrum Eiropas valstīs pastāv, eh, proti zema ieņēmumu līmeņa dēļ eh, cilvēki pametā lauksaimniecību un eh, dodas meklēt laimi Rietum Eiropā. Vai arī Skandināvijā, vai Spānijā, vai Vācijā. Nu, Lietuvā aptuveni ceturtā daļa darba spēka pēdējos 15 gados ir pametuši valsti. Nu, un eh, tas ir eh, ļoti mm, nopietni. Nu, un, eh, jā, nu, nerad cilvēki arī citās valstīs gal galā nodarbojas ar to pašu lauksaimniecību, viņas izmanto kā lēto darba spēku, nu, un Būtu taču labi, ja viņi to pašu darbu varētu darīt paši savā valstī, ja būtu labāki līdzmaksājumi, kas mm, būtu kaut nedaudz salīdzināmi ar eh, rietumu valstīs maksātajiem. Nākamgad eh, tiks izvērtēts eh, KLP sniegums un KLP pienesums lauku apgabalu atdzīvināšanā un jaunu cilvēku piesaistīšanā lauksaimniecībai. Uh, Es domāju, ka mums būtu īpaši uzmanība jāpievērš arī manis minētajām problēmām. Nu, un šajā ziņojumā nu, daļai problēmas ir atspoguļotas, tāpēc, ka tiek runāts par uh, kalnu reģioniem, bet es domāju, ka vajadzētu tomēr uzmanību pievērst visiem mazāk labvēlīgajiem apgabaliem. Nu, un šīm te kompensācijām jau nebūtu jābūt eh, tikai peļņas avotam, bet tam būtu jābūt eh, tiešām kompensējošam mehānismam, kas eh, visiem lauksaimniekiem nodrošina puslīdz vienlīdzīgus apstākļus, lai viņam nebūtu jāskraida no valsts uz valsti meklējot nu, labāku likteni. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, piekrītu, ka šis ir svarīgs ziņojums, pateicos Mišelam Dantēnam. Jā, tiešām šiem reģioniem vajadzētu radīt īpašu politiku, pretējā gadījumā tie pamazām izmirs. Tas, ja mēs palūkojamies, kas notiek Alpos vai citās, citās kalnu reģionos, pamazām tie izmirst un iztukšojas. Un ja uh, vajadzētu uh, radīt šādu īpašu kalnu politiku, uh, tad teik, teiks, ka tā nav nepieciešama, ka šādi instrumenti jau ir, bet jautājums, kādēļ tas nedarbojas. Uh, Vācijā, Itālijā, Francijā kalni ir tādi perifēri reģioni, nav ieinteresētības uh, to attīstībā. Nu, piemēram, uh, runājot par piena ražošanu, šeit ir krīze, šie uh, piena ražotāji vairs nevar izdzīvot. Ir Eh, tiek uh, sniegts atbalsts nevis šiem lauksaimniekiem, bet atkarībā no ražošanas apjoma. Tie, kas ražo daudz, saņem daudz, kas eh, ražo maz, saņem maz atbalsta. Un uh, ir uh, nepieciešama īpaša politika, jo pretēji mēs ar šo situāciju netiksim galā. Tagad uh, tiek uh, runāts par klimatu pārmaiņu izraisītiem plūdiem Eiropā, ir pieaudzis nokrišņu apjoms un biežums, bet būtībā to izraisa nevis klimata sasilšana, bet gan tāpēc, ka ūdens no kalnu reģioniem noplūst pārāk strauji Donavā citās upēs, jo šie reģioni ir atstāti novārtā un nekas vairs nekavē ūdens uh, plūsmu. Un uh, ir uh, runa ne tikai par to, kā nodrošināt izdzīvošanu cilvēkiem, kas dzīvo šajos kalnu reģionos, bet jādomā arī par uh, Uh, citiem uh, reģioniem, kas ir uh, saistīti ar, ar šiem kalnu reģioniem, un tas viss jau nemaz tik dārgi mums nemaksātu. Lielas paldies! Un tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi Dimitru Kungu. Vārds jums! Paldies priekšsādātāji, cienījamie parlamenta deputāti! Uh, Pirmkārt, liels paldies par šo iespēju un turēt viedokļu apmaiņu par šo pašinstīvas ziņojumu. Mm, es būtu droši, ka komisija ir gatava sadarboties ar jums, lai sliektu visu informāciju un nepieciešamos skaidrojumus. Un tad, ja domāju par kohēzijas politiku kalnainajos reģionos. Kalnainie reģioni aptver gan iz 20% Eiropas teritorijas, un tie tos raksturo ļoti liela a, teritoriālā un kulturālā atšķirība. Izskanēja vairāki jautājumi, bet gribētu norādīt, ka mums jau ir e, ļoti liela pieredze, kā LP ņem vērā arī kalnu reģionus. Un viena lieta, kas ir nemainīga visā šajā laikā, ir e, kalnu reģionu definīcija. Tātad tiek skaidri definēti gan augstuma parametri, gan uh, uh, slīpuma parametri noteiktā teritoriālā vienībā, un tas nav mainījies. Citas uh, reģioni ar dabiskiem ierobežojumiem šo teritoriju definīcijas ir mainījušās gadu gaitā, un uh, KLP ietvaros esam mainījuši šīs definīcijas, tomēr attiecībās kalnu reģioniem nekādu pārmaiņu nav bijis. Ir daudz izaicinājumu, ar ko saskarās kalnu reģioni. Mēs tos apzināmies un atzinām, proti to, sarežģīta topogrāfija vai mazāk auglīga augsne vai eh, skarbākie eh, laika apstākļi, bet ir arī zināmas stiprās puses - unikāla ainava, biodažveidība, ūdens rezervāri un arī ļoti bagāts kultūrālais mantojums. Un tā, tās arī ir vērtības, kas definē kalnu reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un rada daudz turisma iespēju. Es ļoti labi pazīstu kalnu reģionus pats, nāku no kalnu ciemata Rumānijā, un ir zināma solidaritāte starp cilvēkiem, kas dzīvo kalnu reģionos. Kopējā lauksamniecības politikā mēs atzīstam uh, kalnu reģionu lomu un nozīmību. Esmu izveidojuši vairākus instrumentus un gribētu jūs informēt par iespēju, kas mums jau pastāv, lai atbalstītu lauk, kalnu reģionus un lai uzturētu lauksaimniecības darbības šajos reģionos. Un vissvarīgākais, jo visi mēs pieminējām dažādas sarežģījumus, jo saskaras kalnu reģionu, bet viens risinājums ir kompensācijas, kas tiek izmaksātas, lai uzturētu lauksaimniecības aktivitātes kalna reģionos. Tas nora, nozīmē papildu ienākumus. Tas ir fiksēts atbalsts, un katra val, dalība valsts var kompen, iz, izmaksāt kompensācijas tiem lauksaimniekiem, kas piesakās. Un mēs tad izmaksājam šīs kompensācijas atbilstoši pieprasījumam. Un, protams, ir arī uh, programmas, kas iekļauj to dalību valstu lauku programmās. Tātad tieši tiek kompensētas, kompensētas šo reģionu trūkumi, piemēram, zaudētie ieņēmumi un arī lietas, ko izraisa likumdošanas ierobežojumi. Un tātad maksimālais saņemamais uh, kompensācijas apjoms ir lielāks nekā citās, citos reģionos ar ģeogrāfiskiem dabiskiem ierobežojumiem. Līdz šim dalība valstis ir diezgan labi veikušas šo kompensācijas, kompensāciju izmaksāšanu. Pašāk mums 17 dalība valsts ar programmām šādiem mērķiem, un uh, tas ap, aptver uh, ļoti plašas kalnu reģionu teritorijas. Mums ir gan otrais gan trešais pilārs, kas pieļauj kompensācijas kalnu reģioniem un citām teritorijām ar dabiskiem ierobežojumiem. Ja runājam par Lietuvas jautājumu, cik es zinu, tad Lietuvā kalna nav vismaz saskaņā ar mūsu definīciju, bet pašlaik Lietuva definē citas teritorijas ar dabiskajiem ierobežojumiem, un mēs strādājam pie tā, lai izveidotu kompensāciju mehānismu lauksemniekiem šajās reģionos. Uh, Kompensāciju maksājumi ir vissvarīgākā iejaukšanās, ko mēs varam uh, paveikt ar kopējo lauksaimniecības politiku, bet ir arī vairāk citi pasākumi, kas var sniegt atbalstu lauksaimniecībai un citām darbībām kalnu reģionos. Piemēram, viens cits svarīgs pasākums, lai atbalstītu lauksaimniecības vidi un uh, klimata pasākumu šiem maksājumi uh, samaksā lauksaimniekiem par viņu pakalpojumiem sabiedrībai, par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, kas ir īpaši svarīgs kalnu, svarīgi kalnu reģionos. Gribētu atgādināt, ka liela daļa no šīm teritorijām sadz meži, un tās ir arī, un tās ir arī alpu pļavas, līdz ar to mums ir daudzi pasākumi, kas <clears throat> var sniegt atbalstu, piemēram, lai novērstu ugunsgrēku izcelšanos un tā tālāk. Tā tālāk tiek arī sniegts investīcijas ceļu vai izveidošanai un citi pasākumi. Ir daudzi pasākumi, kas pieejami lauku reģioniem kopumā, bet kalnu reģioniem ir zināmas priekšrocības vai tāda, tie, par tiem tiek piemērota tāda preferenciāla attieksme, ja notiek investīcijas fiziskos uh, aktīvos, un tad mēs varam sniegt lielāku atbalstu nekā citām, citiem reģioniem ar dabiskiem ierobežojumiem. Lider ir viena no iespējām, tas arī um, sniedz atbalstu kalnu reģionos. Mm. Tātad šajos reģionos var tik izmantots arī citas lauku attīstības programmas. Mēs arī sniedzam vairākas iespējas, kā atbalstīt sadarbības un uh, inovācijas, sadarbību un inovācijas. To šos pasākums arī var īstenot kalnu reģionos. Komisija ir sniegusi kalnu ražotājiem ļoti labus instrumentus, lai varētu Eh, saglabāt tradicionālās ražošanas metodas, uzturēt īpašu marķējumu. Tas arī parāda produktu īpašo kvalitāti. Eh, tad var tik norādīts, ka šie ir īpaši kalnu reģionu produkti. Tas nozīmē, ka kalnu reģioni var labāk veicināt un pārdot savus produktus. Tas ir uh, dažas no iespējām, kā caur lauku attīstības politiku varam sniegt atbalstu. Protams, mēs arī piedalāmies plašākā, plašāk konteksta institīvās, dažas no tām pieminēšu. Mēs sadarbojamies ar Jurā Montāna, Eiropas Savienība ir parakstītāja puse Alpu konvencijā, un nesen tika pieņemta arī stratēģija, ko atbalstīja padomu, ko pa, padomu atbalsta līdz šī gada beigām cerams. Uh, Un šī āpu partnerība, kas aptver vairākas eh, dalību valstis, viņi mēģina risināt īpašās problēmas, ar ko saskaras kalnu reģions. DJ Agri ir gatavs sadarboties ar uh, referentu, lai sniegtu plašāku informāciju. Mums ir jau diezgan daudz informāciju par nesen pieņemtajām programmām, un tagad mēs pārējām īstenošanas fāzēm. Paldies! Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier chacun. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos vispirms pateikties visiem kolēģiem, un, uh, kuri uzstājās šais debatēs komisijai. Tātad ļoti svarīgi saprast, ka kalnu reģioni nav kaut kāds uh, indiāņu rezervāts. Kalnu reģionos dzīvojošie ir tādi paši Eiropas Savienības pilsoņi kā citi, un viņi ir pelnījuši uh, saņemt arī atbilstošus ienākumus. Jā, tiešām pastāv jau atbalstā pasākumi KLP ietvaros bet uh, un um, kolēģis ierosināja palielināt finansējumu par hektāru, bet mums ir jābūt uzmanīgiem, jo ja uh, mēs palielināsim atbalstu maksājums par hektāru, tad uh, būs vēlme palielināt lauksaimniecības zemi platību un uh, Eh, tādēļ mums ir eh, jābūt uzmanīgiem un ir jādomā par to, kā labi, labāk izmantot to zemi, kas ir pieejama. Un tāpat kalnos ir arī eh, sezonāla rakstura darbība ļoti izteikta. Un kalnu reģionos mums ir jārunā par ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Tie var būt gan lauksaimnieki, gan, teiksim, namdāri, gan uh, gan arī um, uh, slēpošanas uh, instruktori vai uh, citi amati. Un tieši ja mēs ļausim kalnu reģionu iedzīvotājiem pilnībā izmantot visas iespējas, kas ir kalnos, tad mēs nodrosināsim šo reģionu attīstību un ir uh, jāatzīst, ka ir specifiska politika nepieciešama šiem reģioniem, un mums būtu jārod risinājums uh, kalnu reģioniem teritoriālā līmenī, iesaistot visas um, ieinteresētās personas, kas tur darbojas. Priekšsēdētājs liels paldies! Mēs atgriezīsimies pie šā jautājuma 11. janvāra sanāksmē un grozījuma iesniegšana termiņš 15. janvārs un uh, atzinums uh, tiks pieņemts februāra sanāksmē. Tagad nākamais darba kārtības punkts ir uh, Eiropas komisijas veicināšanas regula. Harāns Garsijas kundze strādā pie šā jautājuma. Un bija paredzēts mazākā mēneša laikā panākt vienošanos ar padomi, un tas tika panākts uh, divu trialogu laikā. Tagad šī regula ir stājusies spēkā, un mēs vēl uh, saņemsim tagad informāciju no komisijas pārstāja par to, kāda ir situācija. Paldies! Es uh, runāšu spāņu valodā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, uh, šī stājas spēkā šodien, šī regula stājas spēkā šodien, tādēļ esam aicināti pievienoties jums šodien. Vairākās dalībvalstīs esam skaidrojuši, ka šī regula paredz daudzas uh, iespējas. Un Es domāju, ka ļoti atbilstoši, ka šodien tā stājas spēkā, ka mēs tiekamies ar jums, lai to vēlreiz izskaidrotu. Es izrunāšu īsi, jo zinu, ka diena ir bijusi ļoti gara. Pirmkārt, gribēju jums parādīt, kā lauksaimniecības pārtikas produktu eksports uh, ir ļoti veiksmīgs. Faktiski mēs nekad iepriekš neesam tik daudz eksportējuši no Eiropas Savienības. Ja palūkojamies uz sarkano līniju, redzam, kāds ir eksporta apjoms šogad Pateicoties Krievijas embargom, mēs bijām spiesti diversificēt savu eksportu. Regula, kas stājas spēkā šodien, ļauj mums to darīt. Te var redzēt, ko esam paveikuši iepriekš, esam pieņēmuši vairākas programmas, un valstis, kas guvušas lielāko labumu, ir Itālija, Grieķija, Francija, Vācija, Nīderlanda, Polija, Spānija. Un deputāti no tām valstīm, ko neesmu pieminējusi, es domāju, jūs varat sazināties ar savām atbilstošajām organizācijām. Visvairāk mēs sniedzam finansējumu augļu dārzeņu audzēšanā, piensaimniecībā, vīna, geogrāfisko norāžu un bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Tas, ko vēlamies panākt tagad, ir finansēt veicināšanu ārpus Eiropas. Šo regulu tika apstiprināta pagājušajā gadā, un tā stājas spēkā, un tagad ir apstiprināta arī deleģētie un īstenošanas akti. Es zinu, ka dažkārt šie deleģētie un īstenošanas akti dažkārt var būt diezgan sarežģīti lauksaimniecības komitejai, bet uh, šeit vairs sarežģījuma nav. Viss ir apstiprināts, viss ir tiks, tiks publicēts ar jūsu piekrišanu. Uh, šajā slaidā varat skaidri redzēt, ka uh, kas ir jauns regulām. Kreisajā pusē pievienotā vērtība eksportam. Mums ir ikgadēja programma, pēc brīža to paskaidrošu. Esam gribējām palielināt veicināšanas kampaņu apjomu trešajās valstīs, nevis Eiropas Savienībā, bet trešajās valstīs. Mēs vēlamies, lai primārais sektors sadarbotos, lai izveidotas šīs, izmantot šīs multiprogrammas no visiem šādā pušu, no visām inicētajām pusēm. Otra joma, ko gribētu izcelt. Jaunā uh, regula uh, palielina, paplašina darbības jomu un tā tagad uh, ir vairāk labumu kuvēja. Mēs varam aptvert vairākus produktus, esam piešķīruši lielāku nozīmi zīmoliem un izcelsmes norādēm. Un tad šeit trešajā kolonā, labajā pusē, var redzēt, ka mēs sadarbojamies ar privāto sektoru dalībvalstis noslēdz nacionāla līdzfanējuma, viss tiks atvieglots, mums ir aģentūra, Luksemburga sniegs mums atbalstu, un vislabās ziņas, ka mums ir pieejama vairāk līdzekļu līdz pat 200 miljoniem eiro gadu. Kā jau teicu iepriekš, jaunā regula uh, aptver vairāk produktu, vairāk produktu var saņemt līdzfanējumu, uh, sākot ar, uh, tad, izņemot tabaku. Mēs varam atbalstīt arī pārstrādātus produktus, piemēram, alu, šokolādi, uh, pastu un varam atbalstīt arī aizsargātās geogrāfiskās norādes. Redzēsiet arī atsaucas uz vīnu, jā, tik vienkāršotas programmas, vienkāršās programmas, multiprogrammas. Tāpat arī ir paredzētas normas lauksaimniecības, zivsaimniecības, akvakultūras produktiem. Tiek paredzēts uh, schēmas arī bioloģiskajiem, bioloģiskās lauksmatikas produktiem un ķeogrāfisko norāžu produktiem. Tiek iesaistīts arī tirzniecības organizācijas, iesaistītās nozares, ražotāju organizācijas un arī valsts uh, dienesti kas ir atbildīgi par lauksaimniecības produktu veicināšanu, un pavisam ātri pārliecināt, ka tad tā kungam patiks kreisajā pusē redzēt tādu tipisku piemēru tam, ko mēs paši finansējam. Ā, tiek uh, reklamēts, ka Eiropas piens ir zaļš, tas tiek reklamēts Francijā, Itālijā, un kreisajā pusē ir Francijas, Spānijas. Uh, kiwi eksporta veicināšanas plakāts. Ir iespējams vairākas rīcības, varbūt programmas, kas ilgs no 1 līdz 3 gadiem, ko var iesniegt vai nu organizācijas, vai arī viena vai vairākas dalība valstis. Kā komisija mēs zinām, ka komisārs Haugans vēlas īstenot šo ekonomisko diplomātiju, viņš dosies uz Meksiku, Kolumbu, Kolumbiju, Ķīnu, Japānu, lai veicinātu Eiropas eksportu. Un visbeidzot ar to arī noslēgšu nauda. Tas, man liekas, arī ir vissvarīgākais visiem, kā mēs sadalām līdzekļus. Pavisam dīvaini. Parasti komisija apgriež līdzekļus, bet man ir piešķirts vairāk līdzekļu kā jebkad iepriekš, par 30 miljoniem vairāk kā iepriekš, pateicoties cūkumēra krīzei. Mums, mēs esam saņēmuši 30 mm, miljonus papildu eiro uh, Uh, cukopības un piensaimniecības nozarei. Tātad uh, esam, un šajā slaidā varat redzēt, kā esam sadalījuši līdzekļus. Tas, protams, ir indikatīvi. Pirmajā gadā mums būs 111 miljoni eiro, lai veicinātu e- Eiropas produktu eksportu. Un šeit gribētu norādīt uh, Un ar to arī pabeigšu. Esmu pārliecināts, ka mēs saņemsim daudzus lūgumus no visas Eiropas, lai veicinātu eksportu. Tagad gribētu pateikties jums, priekšstādā par sniegto iespēju. Visa, šeit varat atrast plašāku informāciju. Manuprāt, tas ir lielisks veids, kā varam diversificēt savu eksportu un publicizēt to pēc iespējas vairāk. Un paldies arī jums par sniegto atbalstu. Paldies priekšsādātājiem! Paldies, un tagad Garsies kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par prezentāciju. gribēju jums tikai atgādināt, ka Rumānijas premjerministrs komisārs Čālošs arī sniedza lielu ieguldījumu Uh, šī priekšlikuma sagatavošanā un uh, lai izvirzītu to cauri visām trim institūcijām. Ir parādījušies jauni aspekti kopš priekšlikuma iesniegšanas. Gribu vēlreiz pateikties komisijai par to, ka pievienoties mums šodien, lai um, noturētu diskusiju ar mums. Es ceru, ka esam spējuši atrasināt visus sarešķījumus, kas radušies uh, procesa laikā. savā birojā esmu saņēmusi diezgan daudz um, um, informācijas no lauksaimniekiem, viņi ir pauduši savas bažas. Es ļoti ceru, ka šī politika būs veiksmīga, es ceru, ka mēs varēsim izmantot pieejamos līdzekļus, lai diversificētu eksportu, eksportu. Un kad atgadās kādas neparedzētas lietas, piemēram, Krievijas embargo, ka par spīti šādām parādībām uh, mūsu eksports necietīs. Un ka mēs tiešām varēsim diversificēt tirgus, uz kuriem veicam eksportu. Es vēlu veiksmi komisāram Hauganam, es vēlu veiksmi darbā, veid, īstenojot veicināšanas kampaņas trešajās valstīs. Uh, sūtiet ēpastus, vienalga dariet visu, kas jūsu spēkos, lai jūs varētu nodot informāciju um, visiem tiem, kuri reģistrējuši savus ģene, uh, produktus ar ģene, geogrāfiskajām norādēm, ka viņi var saņemt arī atbalstu produktu veicināšanām. Tas viss ir nepieciešams, lai atbalstītu ražotājus mūsu reģionos. Paldies, Dortmana kungs! Paldies! Jā, tās ir labas ziņas Eiropas lauksaimniecībai. Jā, es domāju, ka mums uh, jābūt uh, ofensīvākiem un mūsu izcilie produkti ir uh, jāspēj pārdot par labu cenu. Un mani priecē arī tas, ka viss visi šie šī kvalitātes apzīmējumi šeit ir paredzēti un arī kalnu reģionu produkti. Un, nu jā, kalni arī parasti šeit domā par Šveici un nevis par Eiropas Savienību šai sakarā. Um, kāda līdz šim ir bijusi šī naudas sadalīšana starp iekšējo tirgu un uh, tirgu ārpus Eiropas Savienību, vai ir kaut kādi uh, skaitļi pieejami uh, par dati pieejami par šo situāciju un kā tas viss attīstīsies atbalstot pro, produktu noietu ārpus Eiropas Savienības. Agilērs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Um, tās ir tiešām ļoti labas ziņas. Tā ir ļoti laba iespēja, kas mums tiek piedāvāta. Tiešām tik daudz līdzekļu un piešķirts vēl papildu finansējums. Tiešām lieliski. Kas ir jādara tagad? Šī informācija jādara pieejama visiem. Es vēlējos pateikties savai kolēģei Garcijas kundzei uh, un citiem kolēģiem, kas strādājuši pie šī dosjē. Tas bija tiešām bija, tas bija kopīgs darbs un tas ir uh, nonācis pie veiksmīga rezultāta. Man ir jautājums par diviem specifiskajām lietām. Pirmkārt, jūs vai tātad Haugana kungs runāja par savām ekonomiskās diplomātijas misijām, es īsti nezinu, kā tās pareizi nosaukt. Jūs pieminējāt dažas konkrētas valstis. Vai komisijas uzaicinātie uzņēmumi, vai viņi ir lūguši kādas īpašas informācijas kampaņas, kampaņu atbalsta kā uzņēmumu? Tātad jūs pieminējāt konkrētas valstis un uzņēmumi Ja vēlās, var pievienoties šiem misijām, vai ir paskaidrot sīkāk, kā tas darbosies. Tāpam, kā notika šīs diplomātiskās misijas, lai veicinātu tirzniecību. Un vēl viens jautājums par geogrāfiskajām norādēm. Ir pieejami līdzekļi, lai tās veicinātu arī citu programmu ietveros, bet šie ir papildu līdzekļi, vai ne? Uh, Tātad, vai šeit pieejamie līdzekļi papildina jau pastāvošās programmas, jo mums jau ir zināmas kampaņas un ir piešķirts finansējums. Es pieņemu, ka tā, tā, šīs programmas vienu otru neizslēdz. Tad es ceru, ka, tātad, ka teicot programmas vienu otru neizslēdz. Paldies! Paldies, un tagad Tantāna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlējos pateikties komisijai par šo paziņojumu. Man ir divi jautājumi. Es uh, šeit uh, redzēju, kāda komunikācija ir iecerēta, bet kā jūs esat komisijai iecerējuši informēt par šo jauno politiku vai pārskatīto politiku, eh, lai atbalstītu eksportu, un otrkārt par eh, kvalitatīviem produktiem, par kalnu reģionu izstrādājumiem. Nu jā, šāds eh, marķējums ir, bet patērētāji to vēl pārāk maz pazīst Un es jau vairāk kārt esmu teicis, ka ir nepieciešams e, uzsākt informācijas kampaņu par e, šiem kvalitātes marķējumiem gan bioloģiskie produkti, kalnu reģionu izstrādājumi un citi marķējumi, kas nodrošina pievienoto vērtību, bet sabiedrība tos pārāk maz atpazīst it īpaši pilsētās. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciela komisji, pana Kango. Paldies. Un tagad gribētu lūgt komisijas pārstāvi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji. Paldies Rantas kundzei, kas bija referente par šo regulu. Bez viņas darba es nedomāju, ka mana šodienas prezentācija būtu iespējama. Dārfmana kungs. Mēs redzam, ka tendence ir tāda, ka cilvēki investē līdzekļus ārpus Eiropas Savienības, nevis Eiropas Savienībā. Kopš Krievijas embargo esam redzējuši lielu tendences izmaiņu un Eiropas uzņēmumi ir sākuši diversificēt savu darbību. Manuprāt, ar jaunajiem noteikumiem, kas ir krietni vien dāsnāki, tas iezīmēs aizvien lielāku eksporta pieaugumu ārpus Eiropas Savienības, tiks iekaroti jauni tirgi. Es nerunāju par tradicionālajiem tirgiem, tikai par Ķīnu, ASV, bet, piemēram, arī Dubai, apvienotie Arābu Emirāti, Kuveitu un neaizmirsīsim arī Āfriku. Tādas ir tendences, ko mēs novērojam. Uh, Un es domāju, ka tās tikai turpināsies. Agilērs kundze, ekonomiskā diplomātija. Kā jau teicu, Haugan kungs dosies uz Meksiku, Kolumbiju un pēc tam arī uz Ķīnu un Japānu, lai veicinātu tirgu atvēršanu. Protams, uzņēmumi brīvprātīgi Eiropas var brīvprātīgi uh, pievienoties Haugana kungam. Daži no šiem uzņēmumiem varbūt jau pat darbojās Kolumbijā vai Meksikā, uh, bet tas, ko redzam pašlaik, ka pat mazi MVU un arī lielie uzņēmumi, ka ir ļoti daudz cilvēku, ir tiešām ļoti interesēti piedalīties ekonomiskajā diplomātijā. Otrs jautājums bija par finansējumu, ko produkti ar ģeogrāfiskajām norādēm sa saņem jau no pastāvošajiem instrumentiem. Es gribu norādīt, ka tātad Nav nekādas nesadarības starp prog pastāvošajām programmām un šo priekšlikumu. Tantāna kungs, jums ir taisnība. Es gribētu lūgt eh, jūsu palīdzību, redzēt, ko jūs varat darīt, piemēram, Francijā. Šī regula paredz tiešām ļoti daudz iespēju, un mums nepieciešams, lai cilvēki saprot, kas tieši ir iekļauts šajā regulā. Uh, Cilvēki ceļo pa visu Eiropu, Hogana kungs sagatavos ir daudz paziņojums, tiek darīts tiešām daudz, bet ar to vēl nepietiek. Tieši tādēļ ieradies, lai lūgtu jūsu palīdzību, lai arī jūs mums palīdzētu nodot vēstījumu. Un visbeidzot, jums ir pilnīgi taisnība, runājam par logo. Un te ir kas pozitīvs. Šie līdzekļi vairs Mm, tā tad, tad izvēles. Es nedomāju, ka daudzi cilvēki saprot, ko mēs darām ar šiem logo. Es ceru, ka logo es tagad mainīsies. Es ceru, ka ar lielāku publicitāti šis apstākļus mainīsies. Vēlreiz liels paldies jums par uzmanību. Paldies! Un nu, tagad esam izskatījuši visus darba kārtības būtiskos punktus. Liels paldies! Un man ir liels paldies par ļoti labajām ziņām, ko sniedzāt mums šodien. Ir ļoti labi, ka programma jau ir sākusies. Liels paldies! Ja nav citu komentāru par šo tēmu, es domāju, ka Un tātad varam pāriet pie informācijas par koordinatoriem. Tā nu sanāk, šodien ir mūsu pēdējā sanāksme šogad. Drīz mums notiks uh, kokteļu pieņemšana šeit pat trešajā stāvā. Un tad varbūt varētu pieminēt dažus iepriekšējos pasākums. Varētu šķist, ka tiklīdz tiks īstenota reforma, ka darba apjoms samazināsies, bet kluži pretēji. Tas ir bijis diezgan intensīvs laika posms, mums ir bijuši vairāki ziņojumi par zootehniskajiem jautājumiem. Taisroju skatos uz Dantāna kungu, un tāpat arī skatos Agilēras kundas virzienā. <clears throat> Tātad, ja runājam par benzīniskajiem jautājumiem un ārstēšanu, uh, Esam strādājuši arī pie klonēšanas jautājumu kopā ar komisiju. Esam sadarbojušies ar NV komiteju pirmo reizi. Vēl kāda lieta, ko vērts pieminēt, ir Polsens kundzes ziņojums. Viņa gan ir pametusi mūsu komiteju, ah, bet viņa to ir, bet viņa ir pamatus to ar daudziem svarīgiem sasniegumiem. Esam strādājuši pie tādiem jautājumiem arī, kā, piemēram, bioloģiskā lauksaimniecība, tas ļoti svarīgs, bet bieži vien arī pretrunīgs jautājums. Esam strādājuši arī, tātad, es runāju par Hauslinga kungu, tātad augļu dārzeņu, programmu skolā, tur palīdzēs arī Tarabēlas kungs. Esam strādājuši pie inženērijas, izpētes jautājumiem. Ar to strādāja Makintārs kundze. Un esam strādājuši arī pie augu ražošanas. Un visbeidzot, mums arī ir Nikolsona kunga ziņojums par piena stratēģiju. Un darbs labprājām turpinās. Mēs zinām, kāda ir situācija piena tirgu. Esam strādājuši arī pie meža stratēģijas. Kopumā esam apvērši diezgan plašu jautājumu loku - negodīga praksa lauksaimniecības produktu tirgū, pārtikas ražošana, starptautiskā tirzniecība, TTIP, De Castro kungs un Nikolsons kundze ir aktīvi darbojušies šajā jomā. Varam redzēt, ka um, esam paveikuši ļoti lielu darba apjomu. Lauksnības sektors piedzīvojis divus grūtus gadus. Lauksaimnieku situācija ir bijusi diezgan sarežģīta lielā mērā dēļ embargo, bet uh, tas ir noticis arī piena kvotu atcelšanas dēļ. mums arī bija jāmeklē jauns tirgus mūsu produktiem ir arī zināmi sasniegumi. Šajā prezentācijā redzējām, ka sarkanā līnija grafikā stabili turpina pieaugt. M mēs saskārāmies ar grūtībām, mums bija vairāk jāpastrādā, bet tajā pašā laikā jāatcerās, ka mums priekšā ir arī jauni izaicinājumi. Es gribēju pateikties visiem, kuri sniedza savu ieguldījumu mūsu darbā, jo tiešām padomājiet par to, cik daudz darba mēs esam paveikuši līdz šim. De Castro kungs strādāja arī pie Expo, vēl viens svarīgs uzdevums. Tāpat arī esam strādājuši pie jaunu darba vietu radīšanas lauksaimniecībām. Mūsu viedokļi nevienmēr ir sakritaši, bet tāds jau ir mūsu darbs. Mēs apspriežam jautājumus, mums būtu atšķirīgi viedokļi, un tas nozīmē, ka varbūt diezgan interesanti pavērsieni. Tas gluži vienkārši atspoguļo parlamentu sastāvu un arī mūsu komitejas sastāvu. Es vēlējos teikt paldies sekretariātam, paldies visiem mūsu asistentiem Nu, atbalstītājiem un visiem tiem, kuri piedalījās mūsu sanāksmēs, lai varētu nodot informāciju par mūsu darbu arī citām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, NVO, visiem, kuriem mūsu darbs liekas interesants. Tātad liels paldies jums visiem! gribētu novēlēt jums visu to labāko, arī vislabākie Ziemassvētku novēlējumi. Un ceru, ka mēs tiksimies vēl. Vai varu slēgt sanāksmi tagad? Uh, jautā priekšsēdētājs, vai ir vēl kas apspriežams? Jā, protams. Protams, ir paredzēta komiteja sanāksim ceturtdien 9.30 kopā ar NV un DEVE komitejām. Bet, protams, es nevarētu teikt savus pateicības vārdus šajā sanāksmē, tieši tādēļ gribēju veikt tādu nelielu rezumējumu šovakar. Es ceru, ka jūs piedalīsieties sanāksmē, jo tā ir startautiskā augsnes diena, un nebūtu pareizi, ja mēs nepiedalītos šajā sanāksmē agri komitējai augsne ir ļoti svarīgs jautājums, un mums jānodrošina laba pārstāvniecība. Lūdzu, aicinu jūs pievienoties mums kuplā skaitā 9.34. Neaizmirstiet to. Paldies par atgādinājumu. Vai ir vēl kas? Šķiet, ka nē. Tad es domāju, ka varam lēnām virzīties uz kokteiļiem, trešais stāvs, 6.30. Sanāksme slēgta. Paldies!